Okay, good morning. Labrīt, kolēģi! Mums vajadzētu tomēr sākt, jo izskatās arī, ka šobrīd visi, kuri atbild par šo dokumentu, ir ieradušies. Mums ir paredzēts ļoti interesantas diskusijas mūsu starpā, un pirmais šā rīta darba kārtības izskatāmais punkts ir numur 6 pasākumi kas veikti eh, saistībā ar likumdošanas pilnu dereģēšanu un dalību valstu kontrolas mehānismiem, kur attiec, attiec uz komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu. Tas ir ziņojums, kur atbildīgā komiteja ir jūri. Runa iet par 290-291 par deleģētajiem un īstenošanas aktiem pilnvarām. Tas ir saistīts ar Lisabons līguma spēkā stāšanos un ar procedūrālajām vadlīnijām, ko darīt likumdošanas aspektā ar šiem likumiem. Prieksēdē, komiteja prieksēdētāja konferencē mēs runājām par e, īstenošanas pilnvarām un e, pieredze dažādās komitejās ir stipri dažāda. Pieredze tādā ziņā, vai parlaments tiešām saņem deleģēto aktu teikšanu vai nē. Vai arī tas tiek vairāk novirzīts uz īstenošanas pilnvarām. Un e, īstenošanas pilnvaru gadījumā parlamentam nekas sakāms nav. Ekon vienmēr ir bijusi viena no tām komitejām, kura spēja panākt savu. Un eh, sākotnējā priekšlikumā un priekšsēdētāja konferences priekšlikumā es jau uzsvēru to, kādā veidā mēs esam strādājuši un cik lielā mērā mēs vēlamies uzsvērt to, ko Ekon vēlētos redzēt un cik lielā mērā mēs paraud, paļaujamies uz Eiropas uzraudzības iestādēm. Un tomēr joprojām ir nepieciešama lielāka caurskatāmība deleģēto pilnvaru pieņemšanas ziņā, un parlamentam tad būs iespēja to labāk uzraudzīt. Ir bijuši gadījumi, kad um, laika termiņi ir noteikti burtiski brīdi pirms došanās garākos atvaļinājumos, un tad mums nav iespējas izskatīt šo jautājumu plenārsēdē, pirms tam to pietiekami pārskatot. Tas attiecās arī uz pārtraukumiem. Man ir nepārtraukti komiteja priekšsēdētāja konferencē jārunā un jāuzsver, kam nevar lietu palaist izskatīšanā brīdi pirms došanās eh, garākos atvaļinājumos. Tas pats attiecās uz Eiroparlamentu vēlēšanām nākamgad. Jau vairākas reizes esmu uzsvērusi, ka komisija nevar būtiskus dokumentus sagatavot uz šo periodu. Un eh, kaut arī bieži vien komisija apgalvo, ka faili ir jāsagatavo un jāpabeidz ļoti, ļoti ātri, uh, mums tomēr būtu jāstrādā tā, lai visi būtu apmierināti. Mūsu komitejai ir pietiekam liels pilnvars, bet izskatās, ka eh, arī citām komitejām ir problēmas ar failu sagatavošanu, kad tie atnāk no komisijas. Mums ir jāsaprot vienam otru. Un eh, nedrīkst būt tā, ka mums sakrājās ļoti daudz izskatāmo failu nākamā gada laikā. Tagad par sesto punktu. 16 iesniegta grozījumi. Un, protams, es kā referente uzskatu, ka ta, tie ir tehniskie standarti šim likumdošanas aktam, kuri izraisīs vislielākās diskusijas. Un eh, Vairākos grozījumos ir uzsvērti konkrēti specifiski momenti. Ir citi grozījumi, kuros arī tas parādās, bet lielākā daļā gadījumu es tos varētu pieņemt. Vienā vai divos grozījumu gadījumos man tomēr ir zināms šaubas, un par tiem varbūt mēs varētu diskutēt, kāds ir mans viedoklis un kāds ir grozījuma iesniedzēja viedoklis un piedāvātais teksts. Antolīna Trešais grozījums par otro punktu. Es saprotu, ko jūs šeit esat domājis, un jums ir taisnība, bet eh, ko es mēģināju savā tekstā uzsvērt, ir tas, ka mēs vēlamies eh, no esma saņemt eh, idejas, un iespējams, ka mēs nevēlamies tekstā ierakstīt pārāk daudz vadlīniju. Tas bija teksts, ko es vēlējos atzinuma projektā uzsvērt. Iespējams, ka šajā gadījumā mēs varētu ņemt jūs piedāvāto tekstu un tad pielikt klāt nedaudz vairāk teksta, lai e, tiešām būtu tāds piedāvājums, kādu mēs vēlētos redzēt, bet es piekrītu, ka jums ir taisnība, Sančes Prasēdo kungs. Bet, e, kā jau teicu, es e, vēlētos uzrakstīt vairāk, vairāk uzsvaru par deleģētajiem, deleģētajām pilnvarām. Septītajā grozījumā Hans Pīters Mārtins uzsver, ka pilnīgi visiem komitejas locekļiem būtu jāsaņem uh, Bet, um, diemžēl, mums nav visu deputātu datu pāzi, bet es saprotu Hansa Pētera Martina teikto, ka vienam ir jātiek informātam. Un tomēr uzskatu, ka tas ir sekretariāta pienākums visiem deputātiem darīt zinām konkrēto situāciju. Piektajā grozījumā Kejs ir runājis par ēnu referentiem, arī ēnu referentiem, un tas tiešām ir adekvāti, jo komisijai ir jāzina, kā, kur ir ēnu referenti konkrētā ziņojuma izskatīšanā. Un arī tas, ka visiem deputātiem ir jāsaņem konkrētā informācija, ja tas tiek uzskatīts par adekvātu. Hans Pīters Martins nav šeit, bet eh, savā devītajā iesniegtajā grozījumā viņš ir izsvītrojis uh, parasto divu mēnešu termiņu, kas tiek uzskatīts par pārāk īsu, un tomēr es vēlētos uzsvērt uz šo divu mēnešu termiņu. Es saprotu, ka tekstu var saprast arī bez šī uzsvara uz diviem mēnešiem, un e, tomēr, ja ir jānosaka ilgāks pārbaudas laiks, tad e, uzreiz būs garāks likumdošanas pieņemšanas brīdis. Antolīna, es eh, nezinu, vai 13. grozījumā jūs piedāvātais teksts būtu adekvāts. Eh, tas ir drīzāk lingvistiskas dabas eh, grozījums. Piemēram, es piedāvāju būtisku un jūs piedāvājat ārkārtīgi, bet jūsu piedāvātajā grozījumā numur 15, Antolīna, es nezinu, vai mēs eh, vēlamies, mēs varam dot RTS paskaidrot šo situāciju. Šādu iespēju mēs varam atstāt eh, likumdošanas aktā, bet ja RTS ir jāierodas parlamentā ikreiz, kad viņiem kaut kas ir jāpaskaidro, tas būs ļoti, ļoti daudzas reizes, un mēs neviens nebūsim ar to laimīgi. Iespējams, ka mēs varētu to mazliet vairāk paregulēt. Un pēc tam es vienmēr esmu ierakstījusi, ka iesaistīto pušu viedoklis ir ārkārtīgi svarīgs procedūrā. Protams, tas neatiecās tikai un vienīgi uz deleģētajiem aktiem, bet es vēlējos, lai tas šeit būtu. Bet Svens 16. grozījumā uh, e, uzskata, ka saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem ieinteresētās puses ir jāuzklausa. Bet, eh, jā, mēs jau vienmēr tāpat uzklausam visu iesaistīto pušu viedokli. Tad tie būtu mani komentāri par iesniegtajiem 16 grozījumiem. Esmu ļoti priecīga, ka jūs tos iesniedzāt, un ja kādam būtu kas paskaidrojams sīkāk, Antalīna, lūdzu. Thank you very much. Eh. Paldies, Šaron, par jūsu teikto, saka Šances Presēdokungs. Es ļoti, ļoti īsi paskaidrošu, ko es biju domājis ar saviem iesniegtajiem grozījumiem. Patiesībā to varētu uzskatīt par priekšlikumu un nevis par obligātu grozījumu ierakstām tekstā, jo es eh, savus iesniegtos grozījumus biju domājis kā pamatu kompromisu grozījumiem. Jūs jau pieminējāt, ka daļa manu iesniegtā teksta ir eh, tikai tekstuāls dabas. Un eh, pilnīgi piekrītu, ka ir tādi, kur angļu valoda ir labāka nekā man, un es jūs tekstu rakstīju, lasēju angliski. Jā, mēs jau esam runājuši par eh, finanšu pakalpojumiem, bet eh, tas ir īpaši deleģēto aktu kategorijā. Un daļa no šiem deleģētajiem aktiem tiešām tiks eh, izpildīti. Kā jau teicu, mans galvenais uzdevums un mana doma bija tāda mēģināt uh, atteikties no RTS kā deleģētajiem aktiem. Tas būs tikai un vienīgi specifiskos gadījumos, kad RTS tiks īstenot ar deleģēto aktu palīdzību. Eiropas eh, uzraudzības iestādes piedalīsies deleģēto aktu izstrādē, bet eh, tas būs saistībā ar īpašu procedūru. Kā jau teicu, varbūt arī citi deleģētie akti, kuriem nav tehniskas uh, tehniska rakstura un kur RTS netiks, e, netiks iekļauta. Līdz ar to tas ir viens no aspektiem, kur vēlējos uzsvērt iesniedzot savus grozījumus. Otrs. Tas attiecās uz būtiskiem teksta elementiem. Šeit vēlējos uzsvērt to, ka ir ārkārtīgi svarīgi adekvāti atsaukties uz konkrēto instrumentu, kas tajā brīdī ir vislabākais, vai tas ir deleģētais vai īstenošanas akts. Savos grozījumos uzsver to, cik svarīgi ir vienmēr uzsvērt, kuru mēs izmantojam, jo uh, eh, Lisabons līgumā ir atrunāts tas, kādos gadījumos var izmantot kuru no instrumentiem. Uh, un šo elementu pārnese uz jebkuru citu institūciju var būt atrunājama. Tātad mēs varam izmantot tādu vai citādu mehānismu un iesaistīt tādu vai citādu institūciju. Piemēram, teikums, kurā ir atsauc uz Frontex, un šajā teikumā ir atsauc uz pamattiesībām, cilvēktiesībām un to īstenošanu, kā arī mēģināt savietot kopā Eiropas Savienības politiskos mērķus, ārpolitikas mērķus un arī finanšu iespējas. Šos elementus un to savietošanu kopā mēs varam deleģēt, bet ir citi aspekti, kurus nevar deleģēt un nedrīkst deleģēt. Piemēram, regulatorija un noteikumu kopumi, dažādi standarti, uh, Es tikai vēlējos eh, savā tekstā uzsvērt to, cik svarīgi ir mums, kā likumdevējam, visu salikt pareizajos plauktiņos. Tas ir ļoti svarīgs likumdevēja uzdevums, un, protams, tas ir arī demokrātiskās pilnvaru īstenošanas uzdevums. Tāpēc eh, es vēlētos 290. punktā kurā runa iet par būtiskiem elementiem un par deleģētajiem aktiem. Tātad deleģētie akti, jau kādā to izpausmē, ir tikai papildus pasākums. Nākamais par elastības pasākumiem un mehānismiem, un arī par tādu kritēru izstrādi, kur varētu izrādīties adekvāti Tas nozīmē, ka pilnīgi visās komitejās būtu jābūt kādam, kurš ir atbildīgs par adekvātu jautājumu izskatīšanu adekvātajā komitejā. Uh, Tātad, vai tas būs birojs vai priekšsēdētāju konference, kura novirzīs tālāk konkrēto jautājumu izskatīšanu adekvātajā komitejā? Šim darbam ir jānotiek nepārtraukti, un varbūt, ka šajā aspektā referents varētu sekot līdz īstenošanas procesam, jo referents vai referents ir, referenti ir tas cilvēks, kurš vislabāk pārzina konkrēto tēmu. Tas attiecās arī uz eh, situāciju citās komitejās. Un visbeidzot, eh, valodas jautājums. Kā jau teicu, vairākos manos grozījumos ir eh, varbūt priekšlikumi vai idejas tam, kā labāk tekstu noformulēt. Es šos grozījumus iesniedzu no savas puses, un doma bija palīdzēt referentei panākt kompromisu šajos jautājumos. Paldies! Thank you, Ant. Paldies! Jā, mums izdosies izstrādāt tekstu. Bernār, atvaino, es tevi kā EPP referent, EN referent nereiz pamanīju. Jā, nē, es toreiz pavisam nesen uzzināju par to, ka esmu ēna tautas partijām. Katrā gadījumā paldies, Šarona. Tur ļoti labi izskaidrot būtiskus punktus. Eh, Tā ziņojumā mēs gada sākumā ar kolēģi nedaudz eksperimentēja, runājot par šiem īstermiņa eh, delģētiem aktiem. Hedegards eh, kundze no komisijas toreiz par to stāstīja, ka nākotne tuvojas šo te aktu nākotni tuvojas un ka mēs aktīvi piedalīsimies procesā. Kopumā tas man šķiet labs ceļš uz priekšu, bet vai mums izdosies pareizi novērtēt un izmantot deleģēšanas aktus. Un Šarunai noteikti taisnība viņas vērtējumam parlamentam vajadzētu ļoti rūpīgi izvērtēt oriģinālo tekstu, tātad pamattekstu, likumdošanas tekstu, nevis skatīt eh, sekundāros otras pakāpes tekstus. Turklāt eh, jābūt ļoti labai caurskatāmībai, kā pārreiz teica Šarona. Mums eh, jāraugās uz laika grafiku, mums jāskatās, lai viss notiktu attiecīgi. Protams, kaut kas var iekavēties, bet kopumā komitejas eh, priekšsādātājs priekšlikums eh, mums piedāvā šeit labu prātīgu pamatu, eh, kā Sančes Prezedo kolēģis teica. Tas mūsu grupā mums būtu jāapspriež. Pagadām vēl to neesam izdarījuši, kur var atbalstīsim sociāldemokrātus. Pamatlīnija, ko Šarona ir izklāstījusi, mums pilnībā ir pieņēmama. Paldies, Werner. Jā, es domāju, pēc būtības varu piekrist. Ekon ir dažādas bilaterālas vienošanās ar komisiju. Uh, un eh, kopumā parlamentam tādu nolīgumu iespējams nav, tā kā man satrauc, lai ģenēriskās vienošanās tagad eh, nedominātu eh, salīdzinot ar mūsu bilater, bilaterālajām, bilaterālī, bilaterālajiem nolīgumiem. Sven, kopumā var teikt, ka atbalstu šo ziņojumu. Kolēģiem lielākoties tas ir pieņemams, tā ir viena lieta. Un tad ievadā tu pieminē arī Martina grozījumu. Es saprotu viņa bažas, bet mēs uzskatām, ka, ka piektais grozījums no nu, ok, labāk eh, ļauj sasniegt šo mērķi. Hans Pēters Martins vēlas būt informēts par procesu kā neatkarīgs dalībnieks, bet to ar šo procesu arī var labi nodrošināt. Tā kā uzskatām, ka ejam pareizajā virzienā. Es šeit nesaskatu Šarona nekādu problēmu. Varam tev pievienoties. Labi. Hei. Man nav daudz ko piebilst šeit. Ļoti svarīgi ir nodrošināt uh, delģēto aktu darba procesu, uh, tātad gludu darbību starp Eiropas iestādēm valstu iestādēm. Mani grozējumi arī iet šajā virzienā, skar, skars arī tam, ko Svens pieminēja, un ceru, ka piektais grozējums eh, eh, skars eh, nozīmīgas politiskas grupas un ka tiks nodrošināta arī konsekvence, lai pēc vēlēšanām šajā pirmajā fāzē, kur runa ir par tehniskiem standartiem, Mums jāturpina pie tā strādāt, jo daži no mums var arī neatgriezties, un tad jautājums ir, kurš tad pēc vēlēšanām būs atbildīgs par konkrētu dosie, kurš nodrošinās, ka delģēt, par delģētiem aktiem tiks nozīmētas jaunas ēnas. Tad, ja ēnas neatgriezīsies pēc vēlēšanām, tad uh, katrai politiskajai grupai formāli jānozīmē kāds, kas ar to nodarbosies pēc tam, lai tas nepaliek gaisā vienkārši mums ir nepieciešamas šīs atbildīgās personas, kas uzņemsies šo darbu. Turklāt mēs visi tagad mācāmies un mums ir jāformalizē zināmas procedūras. Man, man pateikami pārsteidza sanāksme ar Esboras komandu. Viņi ļoti atklāti runāja par nākamo konsultāciju fāzi, un uh, es ceru, ka tā arī sanāks. Tagad uh, esam iesnieguši viņiem grozējumus, un uh, sagaidām no viņiem solītos rezultātus. Būtu ļoti labi, ja viņi varētu formalizēt procesu un padarīt to interaktīvāku. Tas noteikti palīdzēs mums nākotnē, ne tikai parlamentam, bet mums visiem. Tā kā ātri jāiet uz priekšu, jānodrošina konsekvence darbos un um, jāsaprot labāk procedūras. Mani īpaši priecē 15. grozījums. Kompetentā komiteja pieprasa, tad tiek uzņemti kontakti ar mums. Tas ir gan svarīgi izskaidrot lietas. Tātad iespējams, ja mēs runājam, komiteja pieprasa, kaut ko līdzīgu. Tas būtu kompromiss, par kuru mēs varētu šajā 15. grozījumā vienoties. Paldies, vai kāds vēl vēlas izteikties? Ja nē, tad paldies visiem par komentāriem. Un, Kei, tu teici to, ko es pati būtu teikusi par 15. grozījumu droši vien. Jā, viņa var nākt pie mums, ja vēlas, bet mēs neuzstājam. vienkārši dažreiz darbības ietvaros varāsties problēmas. Un runājot par konsekvenci, jā, es. Uh, Runāju par to ar koordinatoriem un kādā no sanāksmēm mēs runājam par otrā līmeņa pasākumiem, maksāt spējai divi un um, Pīteris eh, arī bija šeit, un viņš teica, tur, kur komanda ir, komanda arī pastāvēs turpmāk. Bet, eh, protams, var būt atsevišķi piemēri, kur runāt par referentu komandu, tas nav vairs spēkā. Mm, tas noteikti būtu jāskata darba kārtībā kādu dienu. Es nezinu, ko par to domās eh, juridisko lietu komiteja mm, var, vai, vai vērts to skatīt starp iestāžu līmenī vai arī individuālajā līmenī, bet kaut kā vajadzētu to dabūt iekšā. Es ceru jums izdalīt uh, dažus kompromisa priekšlikumus. Un es uh, ceru, ka šajos kompromisos mums izdosies uh, lielu vairumu iesniegto grozījumu arī iestrādāt. Paldies jums! Tas ir par sesto punktu. Septīto mēs atliksim. Runa šeit ir par nefinanciālās informācijas sniegšanu. Jūs zināt, mums ir eh, teksta projekts sagatavots, bet um, lieta tāda, ka tam vēl jāatrod īstais formāts. Uh, juridisko lietu komiteja arī ir atlikusi izskatīšanas datumu, un uh, tāpēc uh, mums būs vairāk laika sagatavoties pirms uh, dalīt jums tekstu. Līdz ar to mēs pārējam pie nākamā punkta Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas pārskatīšana. Referents šeit ir Svens Gigolds. Sven, lūdzu. Ja varbūt Un es varētu īsi precizēt. Mēs apsteidzam grafiku, cik sapratu, un trūkst ēnu. Un es arī nezinu, vai visi šodien būs. Visi ēnu referenti šeit mm, būs klāt. Varbūt tomēr nedaudz pagaidīt, varbūt viņi ir radīsies, vai arī Es domāju, ka būtu vērts apspriesties. Nu, vispār 9.25 eh, bija paredzēta izskatīšana, bet Volfa Jākoba eh, palīgi man teica, ka viņš pēc piecām minūtēm eh, ieradīsies. Mēs tā viņam kodu ziņojumiem apmanījāmies. Nē, es, es ar kodu domāju vācu valodu. Labi, tad mēs nogaidīsim. Tad nu, piecas minūtes. Neliels pārtraukums. Sven, I think we'll have to start. We'll start. Es domāju, mums tomēr jāatsāk. Tad Volfa uh, kunga asistentam būs uh, jāpieraksta notiekošais, un tad viņš tiks informēts, kad nokļūs šeit. Labi. Ievadā viena lieta. Runājot par finanšu uzraudzību Mēs par to runājam jau ilgi un dikti, kopš sasaukuma sākuma esam par to runājuši. Domstarpības ir lielas, bet um, ne tas bija pamat problēma. Pamat problēma bija drīzāk domstarpības ar padomi, cik tālu mums jāiet un um, kādas tiesības. Uh, finanšu uzraudzības iestādēm jāpiešķir. Mēs balstījāmies uz Žaka de la Rozie eh, darbiem. Viņa ziņojums komisijā mm, ļoti detalizēti tika izskatīts un tika izstrādāts teksta projekts. Tad mēs skaidrojāmies ilgu laiku ar padomi. Un pēc eh, de la Rozie. Uh, eh, vairs padome negribēja rīkoties, un tad eh, sekoja kompromiss. Daļēji kompromiss bija pieņemams, daļēji par to varēja uzdot jautājumus. Un, um, es uzskatu, ka svarīgi ir tieši arī uzdot šos jautājumus un dot atgrieznisko saiti par darbiem, kas rīt komisijām. Un tas bija šī ziņojuma pamatmērķis. Situācija gan ir mainījusies. Tagad uh, mums ir kopīga banku uzraudzība Eirozonai un citām valstīm, un tas, protams, liek aizdomāties par uh, pārējo Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu. Vakar mēs uzzinājām, cik tālu uh, darbi ir tikušies esam, runājot par um, kopējo finanšu grāmatu, kaut arī ebai vajadzētu uzņemties uh, vadību runājot par uh, finanšu lietām. Bet, nu, redzēs, kāds būs iznākums. Mums uh, jau tagad jāvērtē situācija. Daudzās jomās un daudzās valstīs pasaulē izvēlas Twin Peak modeli. Runājot par finanšu uzraudzību, mums ir bankas un apdrošinātāji vienā vietā vienā pusē, un tad otrā pusē ir tirgus uzraudzības iestādes, kas rūpējas par noguldītājiem un eh, efektīvu tirgu, tirgus darbību. Tātad Twin Peaks eh, sistēmas mums pagaidām nav. Mums eh, ir banku uzraudzības sistēma SSM, un problēma tur ir tāda, ka apdrošināšanas jomā pagaidām nav uzstādīti um, konkrēti uzdevumi un nav noteiktas kompetences. Mums ar to jānodarbojas. Turklāt Eiropas uh, uzraudzības iestāžu uh, sistēmā mums uh, ir šī problēma ar izpārdošanu. Mums jāskatās, ko teiks tiesa. Uh, un beigu pieteikums ir tāda problemātiska lieta, jo Meroni ļoti interesanti interpretē situāciju. Parlaments šo Meroni filozofiju ne visur atbalsta, kaut arī mums iekšē arī bijušas pretrunas, bet mums vajadzētu gūt labāku ieskatu. Uh, Un ja viss ir demokrātiski, tad uh, mums uh, attiecīgi vajadzētu rīkoties, un arī komisijai vajadzētu pieslēgties, manuprāt. Nākamais jautājums, kas te rodas no manas skatpunkta, ir, kas kā tiks uh, izvērtētas um, finanšu iestādes, kur ir tie taisnīgie kritēriji. Es uzskatu, ka e, visas trīs ESA iestādes ir labi strādājušas. Nu, atslēgu vārdi tur tiešām tiek nobalsots, un nu, visās e, trijās iestādēs arī ESAB tiek balsots, e, netiek meklēts mazākais kopsaucējs, kā tas bija agrāk. Visas trīs ESA iestādes uh, tagad eh, uzdrošinās daudz vairāk, un tā ir priekšrocība iekšējiem tirgum. Pie EBA mēs eh, varam padomāt par strīdu, eh, par stres testiem un paškapitāla situācijas uzlabošanu, kāda tur bija panākta. Vēl viens punkts, kas jāpiemin, aplūkojot uzdevumus ka tātad likumdevējiem mums bija jānosaka šo iestāžu uzdevumi. Un tad jākonstatē, ka šie uzdevumi un daļai arī kompetences vispār netiek izmantotas daļēji. Un tagad mums jāsaprot, vai tad krīzes kā tādas vispār mums nav bijis. Es iestāžu intervences, krīzes intervences tiesības netika izmantotas. Šis slavenais 18. pants, mēs, tur jautājums bija par Eiropas likumdošanu un tās sabrukumu. Vai tad 28 valstu ietvaros Eiropas tiesības tiek labi ievērotas? Man par to ir šaubas, bet nav praktiski bijis gadījumu, kur kāds tiktu sodīts par to, ka iekšēja tirgus likumdošana netiek pienācīgi ievērota. Tas pats skar arī um, saistošu izvairīšanos no konfliktiem. Arī tas praksē netika piereģistrēts. Vai iestādes izvairās no šiem pienākumiem, kur šīs iestādes uh, aktīvi darbojas, kur mums ir labi rezultāti. Dažreiz darbi tiek nedaudz iekavēti ar šiem delģētiem aktiem. Tas ir saistīts daļai arī ar pieejamiem resursiem, par to ir vērts parunāt, bet eh, tas arī tās kompetences, kas tika piešķirtas toreiz, netiek pilnībā izmantotas un realizētas, un mums tagad um, jādara, se, jāizdara secinājumi. Šķiet, ka joprojām šīs iestādes ir tādas uh, starp valdības uh, iestādes, uh, un tas nozīmē šķēršļus praktiski darbībai. Lietas uh, vienkārši netiek caurskatāmi uh, izskatītas, un lēmumi netiek eh, saulēcīgi pieņemti. Dažreiz šādas intervences tiesības eh, vispār nav vēlamas. Runājot, piemēram, par piekļuvi informācijai. Katrai iestādēji ļoti svarīga eh, relevanta, piekļuva relevantiem statistikas datiem 28 valstīs. Un SE iestādēm ir attiecīgas pilnvaras iesniegt pieprasījumu pēc datiem, valstīm šie dati jāsniedz, bet uh, šī pilnvara praktiski netiek izmantota, jo uzskata, ka uzraudzītāji padome uh, nevēlas, uh, lai tiktu uzdoti šādi jautājumi, un tad tie arī netiek uzdoti, dati netiek pieprasīti. Visiem tā kā bail no viņiem. Uh, lukas notiek. Kompetences ir piešķirtas, bet uh, lēmēju struktūrās šīs kompetences netiek faktiski izmantotas. Rezultātā iekšējais tirgus tiek vēl vairāk fragmentēts un pieaug risks, ka notiek uh, re nacionalizācija finanšu tirgos. Parlamentam tajā vajadzētu ļoti rūpīgi ieskatīties. Tas pats skar resursu pietiekam, tas ir nepietiekamību. Tur eh, mums ir izstrādāta pozīcija un budžeta līnija. Tas izskan arī pēdējā budžeta ziņojumam, tas eh, pie tā mums arī jāpieturas. Uh, ko mēs iepriekš arī esam darījuši. Un tad uh, mikro, mikro mm, uzraudzības uh, dimensija ir viena lieta, bet mums ir arī šī makro dimensija. Un es sab uh, nav šeit tas uh, brīnumbērns. Kaut arī makro uzraudzība šeit ir izšķiroša. Un šajās jomās es uzskatu, Vispār runājot par finanšu tirgu reformu, mums ir eh, gana labs progress panākt, salīdzinot ar mikro uzraudzību, bet ir eh, tendence visu ļoti detalizēti regulēt katram spēlētājam, bet runājot par, teiksim, anticiklisko buferi un līdzīgam uh, globālākām lietām tāda regulējuma joprojām nav. Varētu teikt, mēs esam krīzes apstākļos un intervencija ir svarīgāka, varbūt. Bet um, es abi likumdošanā daudz ko ir izstrādājusi. Tagad uh, šie teksti tika papildināti, piemēram, maksāts P2, vakar Dragī to atkārtoja. Mums e, nepieciešama simetriska likumdošana, lai apkarotu finanšu tirgu svārstības, tad arī uh, svešas uh, valūtas kredīti ir lieta, kas ir eh, labāk jāregulē. Bet vienkārši lieta tāda, ka nevienmēr ar mums tiek eh, konsultēts, un nevienmēr arī komisijas konsultanti tiek piesaistīti. Mums gan tas būtu jādara, jo makro dimensija ir svarīgāka par mikro lietām. Tā kā tas no, tam noteikti jābūt mūsu uzmanības centram. Un mums noteikti jādod mūsu pienesums, kur varam to izdarīt. Lūk, tās ir manas domas pēc būtības eh, par situāciju, un tagad labprāt uzklausīšu jūsu komentārus. Un eh, būtu ļoti labi, ja mēs eh, visi kopā šeit parlamentā varētu tiešām mūsu ieguldījumu dot jo notiks pārskatīšana, un tad mums būs jārunā ar padomu, būtu labi, ja mēs parlamenta varat vienoties savā starpā. Paldies! Uh, Liels paldies, un tagad ēnu referenti. Astrid, vai tu vēlēs izteikties? Jā. Nu, jūs jau Nevajadzēja jau gaidīt, bet es gribēju izteikties. Jā, priekšsādātājs kundze, es gribētu pateikties Gīgolkungam referentam. Uh, par šo priekšlikumu. Es eh, neesmu apmeklējis visu šīs trīs iestādes, bet eh, es sākumā gribēju pateikt, ka varbūt, ka ir eh, nedaudz par āgru ieņemt pozīciju visos šajos minētajos jautājumos. Nu, un tāpēc es neuzdrošinos nostāties vienā vai otrā pusē. Uh, Un arī tāpēc, ka Gigolda kunga ziņojums uh, vēl tiek izstrādāts, bet arī praktisku apsvērumu dēļ un procedūras apsvērumu dēļ. Šeit ir runa par iniciatīvas ziņojumu par Eiropas uzraudzības sistēmu, kura šobrīd uh, tiek uh, būtiski mainīta, un to mēs konstatējam katru dienu. 2010. gadā šīs trīs uzraudzības iestādes Eiropā tika izveidotas, un tur uh, tika arī iekļauta uh, pārskata klauzula, proti, ka, un tur tika noteikts, ka komisija sniegs ziņojumu par um, uh, šo iestāžu funkcionēšanu vēlākais 2014. gada 2. janvārī. Nu, un Ekon komiteja tagad ir izlēmusi šķiet uh, uh, pirms šī komisijas ziņojuma nākt klajā ar savu iniciatīvu ziņojumu. Uh, un es saprotu, ka tam ir zinām plusi, bet um, es esmu nedaudz uh, skeptiska, bet um, ne jau tāpēc norādu visu šo pasākumu Mēs zinām, ka Eiropas parlaments pats ir prasījis kādai konsultantu firmai sastādīt ziņojumu par šo četru iestāžu funkcionēšanu. Un šīs uh, ziņojums varētu būt pieejams oktobrī, ja pareizi saprotu. Un ja uh, daži šeit šajā parlamentā negrib uh, Uh, nogaidīt komisijas ziņojumu, tad tomēr būtu pieklājīgi uh, nogaidīt, uh, kad būs pieejams ziņojums, ko parlaments pats ir pasūtījis, nezinu par kādu cenu, pirms nāk klājā ar jauniem priekšlikumiem. Es gribētu, lai lietas ir skaidras un lai mēs neizrādītos smieklīgi. Un es gribētu arī uzsvērt, ka uh, likumdošanas procesā mums ir jāstrādā ļoti uh, precīzi un konsensa garā, un tad mēs būsim stipri. Un ja mēs uh, um, izteiksimies, uh, paudīsim skaļus vārdus un, un nerealistiskus priekšlikumus, tad mēs tikai sevi vaināsim. Un pēc būtības dažas piezīmes. Pirmkārt, Mums ir jāvadās pēc eh, tagadējās situācijas, eh, un šobrīd trīs eh, šīs iestādes tiek veidot tātad vienotā uzraudzības sistēma. Un man šķiet, ka nav vērtīgi plānot visu gari un plaši, ja ir šis process, ko mēs esam pieņēmuši. Uh, Un ir skaidrs arī, ka Eiropas centrālās bankas uh, loma, kas ir mainījusies, būtiski ietekmēs, uh, piemēram, Eiropas banka iestādes funkcionēšanu. Mēs šeit nevarēsim atkāpties atpakaļ. Tieši tāpat mums ir jāanalizē tas, kā ikdienā darbojas šīs citas aģentūras. Es domāju, ka mūsu loma ir uzlabot situāciju, tur, kur tas ir nepieciešams, un mums ir eh, jārīkojas konkrēti. Otrā piezīme - ir būtiskas atšķirības banku uzraudzībā un apdrošinātāju uzraudzībā, piemēram. Un tas ir normāli, ka trīs uzraudzības eiro, iestādes Eiropā, kas tika izveidotas, eh, darbojas tādā veidā, kas ir specifisks eh, praksē un ikdienā, tātad uzraudzības praksē. Un te pašā laikā es domāju, ka noteikumi par darbību būtu jāpieņem kopīgi šiem iestādēm. Es domāju par balsošanu, par lēmumu pieņemšanu, par mediāciju un tā tālāk. Es domāju, ka vajadzētu tomēr tādu vienotāku uzraudzības ainu Eiropā, nevajadzētu būt atšķirīgiem noteikumiem. Kaut gan es, protams, atzīstu, ka ir eh, zināma specifika katrai no šīm iestādēm. Un trešā piezīme, turpinot to, ko es jau teicu, mums vajadzētu eh, pēc iespējas vienkāršot lietas, kur tas ir iespējams un nevis pretēji. Es uzmanīgi izlasīšu uh, šo ziņojumu, kas tika pasūtīts, un es vēlētos arī, protams, tikties ar uh, uzraudzības pārstāvjiem Eiropā, un es domāju, ka par šīm te problēmām, kas ir uh, ļoti būtisks, bet tās nav ideoloģisks, mums vajadzētu tomēr ra rast kopīgu valodu uh, Un katrs te varētu ieguldīt eh, savu uh, nostāju un kopīgi mēs varētu panākt uh, vienotu veidu, kā labāk uzlabot uh, uzraudzību šajā jomā Eiropā. Un tieši šādā kontekstā es arī gribētu um, sadarboties kā manas grupas ēnu referentu un paldies jums par uzmanību. Thank you. Paldies, Antolina. Bueno, muchas gracias. Eh, yo creo que. Mm, Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mūsu ieguldījumam vajadzētu būt tādam, ka mēs veicam pārbaudi. Un šajā sākuma posmā mums vajadzētu tātad veikt pārbaudi un reaģēt uz šo te aptauju, kur uh, ir atzīmēts eh, visas regulas. Tas, manuprāt, eh, ir mūsu mērķis, bet ir arī citi jautājumi, kas ir būtiski un ko nedrīkstam aizmirst. Es domāju, ka Eiropas eh, uzraudzības sistēma ir taču kaut kas jauns, vai ne? Un tāpēc mums ir jāvērtē, kā tā darbojas. Arī resursi ir svarīgi, kāda ir šīm iestādēm. Uh, Un mums vajadzētu norādīt arī uz vēl vienu uh, tematu. Tā ir pārvaldība finanšu sektorā. Tagad tur ir parādījušies ļoti daudzi jauni aspekti, tāds jauns regulējums, bet Eiropas uzraudzības iestādes uh, varētu arī dot šeit savu ieguldījumu. Kas attiec uz regulu, manuprāt, ir diezgan saprātīgi izstrādāt uh, dokumentu, kas būtu tehnisks, uh, Būtu labi, ja mēs uh, varētu sastādīt aptāju, varbūt to varētu izdarīt referents, to tad mēs varētu nosūtīt šīm iestādēm, vai arī mēs varam kopā to darīt. Šādā veidā mēs varētu uh, pavirzīt uz priekšu mūsu darbu, jo šeit taču ir runa par ļoti svarīgiem jautājumiem. Piemēram, vai uh, šeit būtu nepieciešamas mediācijas aktivitātes vai, piemēram, par eh, Kīpras krīzi domājot. Tur uh, Eiropas eh, banku iestādes vispār nespēlē gandrīz nekādu lomu, un tad ir jautājums, kā to varētu nākotnē uzlabot. Bez ebas šajā jomā nav citas uzraudzības iestādes. Uh, Un tad arī jādomā, kā mēs varētu uzlabot uh, šo banku slodzes testu ticamību. Un vienotais uzraudzības mehānisms tur arī ir daži nozīmīgi aspekti, ko mums vajadzētu padziļināt. Piemēram, šeit varētu uzdot jautājumu, tātad šajā vienotajā uzraudzības mehānismā uh, tur būtu Eh, no Eiropas parlamenta puses eh, jāuzstāj, lai šis jautājums tiktu skatīts eh, kopīgi, vienoti. Un arī jautājums ir par aktīviem. Šis vienotais uzraudzības mehānisms jau tam arī ir paredzēts bet jābūt arī saspēlai ar Eiropas banku iestādi. Tādējādi varētu nodrošināt caurskatāmību un tad nebūtu atšķirīgi spēles noteikumi. Kā jau teicu, ir ļoti svarīgi, lai būtu šie spēles noteikumi praktiski. Un tad vēl par budžetu. Mums ir nepieciešama finanšu autonomija, tas ir svarīgi, arī pārvaldības jautājumus jau pieminēju. Es domāju, ka šeit varētu mēģināt pielikt papildus pūliņus, jo tie ir svarīgi jautājumi un arī stimuli ir svarīgi, lai būtu ilgtspējīga finanšu sistēma. Es domāju, ka turpmākās debatas, nākotnes debatas jau tagad būtu jāsāk, vajadzētu paraudzīties uz to, uh, kāda ietekme būs spriedumiem un kādas eh, pilnvaras būs eh, uzraudzības iestādēm, vai tās būs aģentūras vai cita tiesiska struktūra tur tiks piemērota, tas būtu jānoskaidro. Un eh, mums arī jādomā, kā mēs šo jauno pārvaldību saskaņosim ar jaunajiem mehānismiem, piemēram, makro uzraudzību. Eiropas parlamentā mēs iestājāmies par to, lai makroekonomiskā uzraudzība tagad būtu ECB rokās. Un tas nozīmē, ka, ja tas viss tiks eh, virzīts uz priekšu, tad mūsu ekonomikas pārvaldībā būs jāuzdod eh, jautājums, kā to eh, visu iekļaut kopējā sistēmā. Kā jau teicu, tie ir jautājumi, kas ir jāskata konstruktīvi un jāuzdod noteikti arī citi jautājumi, lai mēs būtu atvērti nākotnē un nākotnē varētu reaģēt, tad, kad būs uh, pārmaiņas. Katrā ziņā mums jāparūpēs par to, lai uzraudzība tiktu stiprināta. Jā, Volf. Jā, vispirms atvainojos Svenam, ka nedaudz nokavēju, ierados vēlāk, bet es biju vēl citā sanāksmē, netika prom. Es domāju, ka ir saprātīgi šīs trīs eh, uzraudzības iestādes eh, pārskatīt, eh, un es nedomāju, ka tas ir pāragri to darīt tagad. Un to darot, mums jāorientējas pēc divām lietām. Pirmkārt, kāda bija mērķi dibinot šīs iestādes, un ar kā, kādā situācijā šie mērķi tika formulēti, un kas ir mainījies pa šo laiku. Man šķiet, ka toreiz mēs globālās krīzes ietekmē teicām, ka mums ir vajadzīgs centrāls iestādes, kas rūpētos par to, lai iekšējais tirgus uh, saglabātu savu spēju darboties. Un šīs renacionalizācijas tendences, kuras it kā parādījās, uh, ka tās būtu jāapkaro un ka jābūt vienotiem spēles noteikumiem. Un to visu ņemot vērā, um, ja es to ņemot vērā apskatu šīs trīs eh, banku uzraud, Eiropas uzraudzības iestādes, tad eh, tur rezultāti ir atšķirīgi, jo tas, ko mēs eh, sākumā vēlējāmies, to padomu pilnībā neatbalstīja. Mēs vēlējāmies spēcīgas iestādes, kam tiešām būtu potenciāls banku un apdrošināšanas sektorā. Uh, ļoti ātri uh, uzņemties uzraudzības funkcijas un nevis uh, kaut kādas uh, vājas koordinācijas iestādes, kas neko daudz nepanāktu. Nu, pa šo laiku, protams, ir izveidota centrālā uzraudzība ECB ietvaros, un tas ir mainījis situāciju. Ja es raugos uz šīm trim ESA, Eiropas uzraudzības iestādēm, uh, tad Eiropas banku iestādi jeb EBA nav uh, izvērtusi sev tādu profilu, kā mēs to vēlējāmies, un tas varbūt daļai ir tāpēc, ka tagad ir SSM ECB ietveros, bet varbūt tas ir arī tāpēc, ka pirmajā gadā, vienalga kādu iemeslu dēļ, to es negribu novērtēt, ka sākumā uh, tā um, rīkojās nedaudz neveikli. Šie te stresa testi nedēva tos rezultātus, kurus um, mēs vēlējāmies. Tādi institūti tika um, novērtēti kā darboties spējīgi, kas vēlāk drīz bankrotēja. Tātad ļoti neveiksmīgi bija šī sākotnējā darbība. Eiropa, arotpensija iestāde. Um, pildīja savu funkciju relatīvi labi, kaut gan jāsaka arī, ka tā ļoti smagnēji darbojas un tā netiek uzskatīta par tādu pilnīgu autoritāti savā jomā. Nespēja tā pozicionēties. Un trešā iestāde esma. Ja manuprāt, ir spēcīgākā no visām šīm trim iestādēm. Tā pat tiešām ir guvusi daudz lielāku svāru, un tā jau uh, sāk kļūt par tādu kā politisku spēlētāju. Uh, Un uh, jautājums ir, vai tā necenšas uh, pārāk plaši paplašināt savas kompetences robežas. Ja es domāju par emīru regulu un uh, diskusiju, kas mums gada sākumā bija šajā sakarā, tad man šķiet, ka esma daļēji pat gāja tik tālu, ka um, tā tad eh, tā gribēja mainīt ne tikai otrā līmeņa, bet jau pirmā līmeņa pasākums, respektīvi likumdošanu. Tātad man šķiet, ka nākotnē mums vajadzētu uh, darīt uh, to, kas ir mūsu spēkos, uh, lai ēbu padarītu blakus SSM funkcionēt spējīgu. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka notiek dalīšanās Eirozona un citas valsts Eiropas Savienībā. Uh, Un uh, šis uzdevums, kā noteikuma pieņemšanas vieta, tas būtu jāizpilda. Eiropa, manuprāt, būtu uh, pamazām jāizvērš un jātīsta par uzraudzības iestādi apdrošināšanas jomā. Tātad tai uh, jākļūst no koordinācijas iestādes par tādu patiesu uzraudzības iestādi. Cik lielā mērā tas ir īstenojams un uh, cik lielā mērā mēs varam sniegt attiecīgos budžeta līdzekļus, to parādīs nākotne. Un tas noteikti ir eh, temats, kas eh, vēl būs jāapspriež. Svarīgi ir tas, lai mēs rūpētos par to, ka turpmākajā iestāžu tālākajā attīstībā mēs piemērotu vienotus standartus, lai nebūtu trīs iestādes, kas sākotnēji bija paredzētas kā kā lai to saka, tādas uh, specifiskas uh, aģentūras, iestādes atsevišķām jomām, kas uh, strādāt pēc vienotiem noteikumiem, ka tās tagad attīstās pilnīgi atšķirīgi. Tas nav pieļaujams. Man šķiet, ka šī caurskatāmība starp makro uzraudzības pusi e, SAB un šīs iestādes, um, tur man šķiet, ka tur ir skaidri jāparādās tam, kā eh, šie, šīs iestādes eh, var sadarboties un vienu otru papildināt. Paldies. Vai uh, Kēja? Kēja, lūdzu. Thank you. Paldies. Man šķiet, ka te ir divi jautājumi, vismaz tiem gribētu pieskarties. Un tā kā Svens eh, jau runāja par šiem juridiskajiem ierobežojumiem, uh, un šo agro atzinumu. Es par to arī izteikšos, kaut gan es tā negribēju darīt, bet, eh, manuprāt, ir arī parādījušies daži praktiski punkti mūsu kā parlamentāriešu pieredzē ar šīm trim Eiropas uzraudzības iestādēm. Es domāju, ka mēs tiešām ar savu pieredzi dodam savu ieguldījumu vēl pirms komisija nāks klajā ar savu pārskatu 14. gadā. Bet eh, runājot par šo apvienotās karalistas tiesas lietu, par īspārdošanu mums tur bija tikai ģenerāla prokurora eh, viedoklis, mums vēl jāgaida spriedums, tas, manuprāt, būs tikai novembrī. Daži no viņa komentāriem bija daļēji pretrunīgi. Uh, un es zinu, ka ļoti daudzi juristi kāri lasījuši šo viņa paziņojumu un to interpretējuši atšķirīgi, bet eh, man šķiet no šī atzinuma diezgan skaidri, ja tas tiks pārņemts uz spriedumā, protams, bet šķiet, ka uh, nacionālo eh, valstu um, iestāžu lēmums nevar pārtrumpot uh, ESAS uh, par pamatu ņemot iekšēja tirgus noteikumus. Jā, nu, Svens noteikti apzinās, kādas ir problēmas viņa valstī ar šo obligāto mediāciju. Es domāju, ka šeit ir vairāk runa par spēcīgu juridisku pamatu. Mēs vēlamies, lai ESA um, tātad eh, ne, ne, nenonāktu tiesās eh, dalību valstīs. Jo finanšu pakāpojumu eh, uzņēmumiem ir ļoti daudz juristu, un viņi ir gatavi to darīt. Mums tātad ir jāizveido tāds skaidrs juridisks pamats, lai ESA iestādes nenonāktu tiesprāvās. Es neesmu jurista, bet, nu, tomēr mana pieredze ar ESām uh, un uh, tajos uh, ziņojumos, ar ko strādāju, tad uh, man ir jautājums par šo specializēto zināšanu esamību. Ja būtu jāraksta vienotu noteikumu, tad, manuprāt, daudzās no jomām viņiem vajadzētu labākas zināšanas, labākus speciālistus, piemēram, MIFID um, sakarā ir ļoti konkrēti jautājumi, un mēs tekstā piedāvājām eh, veidot tehniskās grupas ESMA, jo īpaši par eh, finanšu tirgu tehnoloģijām, un mēs eh, prasījām veikt lielāku kontroli, un mēs prasām viņiem darīt lietas, par kurām viņiem varbūt nav pietiekam daudz zināšanu šajā iestādē un arī par informācijas tehnoloģiju izmantošanu tirzniecībā. Tātad uh, šīs zināšanas bieži vien nav arī nacionālajās uzraudzības iestādēs, ne tikai ESMA. Tātad, lai eh, strādāt pie šiem tehniskiem standartiem, ir jānodrošina, ka viņiem ir pieeja šīm zināšanām, lai mēs nejauši neatstātu šādus baltos plankumus. Proti, ka viņi nevarēs izdarīt lietas, jo viņiem nav zināšana. Mums ir jānodrošina mehānisms, lai uh, saņemtu šos ekspertus, piemēram, no ārpuses. Tagadējā sistēmā viņiem būtu ļoti grūti to uh, uh, izdarīt. Šie ietekmes novērtējumi, jo īpaši emīri, mēs noteicām specifiskas prasības, lai būtu uh, ietekmes novērtējumi un ieguvumu un zaudējumu analīze. Un tie, kurus līdz šim esmu redzējusi par regulatoriem tehniskiem standartiem, tur nav skaitļu. Kā var nebūt skaitļi atvasināto uh, finanšu instrumentu tirgu nu, ietekmes novērtējumā? Uh, Um, un, un uh, tur ir tāda tā kā cirkulāra argumentācija bieži vien, un tas nav, manuprāt, tāds paties ietekmes novērtējums, tie ir vienkārši argumenti. Ja notars pārstāvji nāk pie manis ar, un vēlas kaut ko panākt, es viņiem prasu pierādījumus, un es domāju, ka regulātoriem būtu jābūt imūniem pret šādu pieprasījumu pēc pierādījumiem. Un nesen mums bija atvesnāto um, um, finanšu instrumentu uh, jautājumu saistībā ar ziņošanu un uh, ietekmes novērtējā viņi nosaka divas opcijas. Pirmkārt, uh, atteikt uh, ziņošanas datumu un otrā opcija neatlikt. Un otrajā tika teikts, jā, tas saglabātu status quo, tas nerisinātu uh, problēmas. Tas man neko nepasaka par uh, to, uh, vai pirmā vai otrā opcija būtu labāka. Tātad es esmu nedaudz uh, samulsus par to, kāpēc viņi domā, ka tas tiešām ir ietekmes novērtējums. Mums ir jācenšas panākt labākus uh, novērtējumus ar uh, <clears throat> pierādījumiem, lai tas nebūtu tikai tāds cirkulārs arguments. Un tad par uh, iesaistīto pušu grupām. Šeit ir patiesa problēma, jo daudzām no šīm ESA ir ļoti daudzas iesaistītās puses. Un Banku sektors, piemēram, ir ļoti daudzveidīgs, un tas tā var turpināties. Ir lielās, mazās bankas, privātās bankas, kooperatīvās bankas, un tāpēc mums ir jānodrošina, lai tiktu saglabāta uh, daudzveidība un nevis tikai daļa no bankām. Tātad, ja ir uh, tikai maz cilvēku iesaistīt iesaistīto pušu grupās, tad ir ļoti grūti nodrošināt eh, viedokļu daudzveidību. Uh, lai visi varētu paust savu viedokli. Un ESMā ir, manuprāt, vēl daudzveidīgāk šī vide, tirgus dalībnieku, daudzveidība, patalpojums sniedzēja, tirgus infrastruktūra un tā tālāk. Tur ir milzīga daudzveidība. Mums ir jāatrod veids, kā to atspoguļot. 30 cilvēki neatspoguļo mūsu tirgu daudzveidību. Un varbūt mums ir jāmācās no vecajiem Caesar paneļiem, kur patiesībā bija liels skaits uh, uh, konkrētu grupu, kas skatīja konkrētus jautājumus, un tad viņi varēja ziņot šīm plašākajām iesaistīto pušu grupām. Tātad jārod tāda metode, lai nodrošinātu to, ka visi var izteikties. Mums jāraugās arī, kā šīs grupas darbojas. Uh, Šķiet diezgan dīvaini, ka iesaistīto pušu grupas individuāls biedrs nedrīkst eh, ziņot par dokumentu saturu vai lūgt ekspertu viedokli par šo dokumentu saturu. Izskatās, ka tad eh, tiek pausts individu viedoklis uh, Uh, un tad viņš nemaz taču nevar pārstāvēt savas organizācijas viedokli šādā veidā. Tātad tas, ka nevar runāt par dokumentiem, par uh, dokumentu saturu detalizēti ārpus šīs uh, grupas, uh, manuprāt, tas šķiet nedaudz dīvaini, uh, dīvaini, kā tiek uh, interpretēts uh, šīs grupas mandāts. Un tad uh, varbūt riskēju pati tagad ieslīgt cirkulāros argumentos, bet tomēr uh, Es eh, domāju, ka ne jau šeit es eh, kontekstā budžets ir problēma. Bieži vien ir eh, vienkārši jāpieņem noteikumi, jo viņiem tagad ir jauna likumdošana, kas ir īstenošana. Un tas nozīmē, ka viņiem ir dažreiz vairāk darba, dažreiz mazāk darba, un tāpēc uh, bieži vien viņiem būs vajadzīgi aizstājēji un papildu darbinieki. Un uh, Es saprotu, ka es tagad ietilpst kvotu sistēmā attiecībā uz nosūtītajiem dalībvalstu darbiniekiem. Un, manuprāt, ja viņiem ir šādi lieli projekti jāīsteno, tad vajadzētu atcelt šo limitu nacionālajiem ekspertiem, ko viņi var pieņemt. Jo tehniskāku darbu mēs viņiem uzdodam, jo vairāk ekspertu viņiem būs vajadzīgs īsā laika periodā. Uh, Tas nenozīmē, ka šiem darbiniekiem būs jāstādā pastāvīgi, bet uh, tikai uz zinām laiku. Tātad mums ir jāatrod uh, veids, kā ļaut ESA iestādēm darboties, lai uh, šīs uh, kvotas uz tām neattiektos. Es saprotu, ka ir šī te 25% kvota arī vēl no ārpus, tā kā tā arī būtu jāceļ, lai viņi var eh, strādāt un uh, īstenot patiesībā tos mērķus, kas viņiem ir noteikti, lai būtu šie uh, noteikumi, lai tie tiktu izstrādāti, bet lai nebūtu viņiem pastāvīgi jāpieņem darbā šie daudzie darbinieki, kas pēc tam būtu jāatlaiž. Es domāju, ka ir mehānismi, kā viņiem ļaut labāk darboties, uh, un ar to arī noslēgšu. Tie ir tie četri galvenie praktiskie jautājumi, un es ar nepacietību gaidīšu šo spriedumu, kas cerams būs pieejams novembrī. Vai vēl kāds grib izteikties, eh, jo man arī ir pāris komentāri. Ja ne, tad eh, es tad pateikšu pāris vārdu, jo mēs jau esam nedaudz iekavējuši laika ziņā. Izskatās, ka mēs šobrīd atrodamies situācijā, kurā no vienas puses mums ir uz priekšu jāverzās ļoti, ļoti uzmanīgi, un ir arī citi ziņojumi, kur noteikti būs jāņem vērā, un eh, tomēr komitejā mēs balsosim par šo ziņojumu janvārī un plenārsēdē, plenārsēdē februārī. Un tā kā mums vēl ir burtiski pusgads, iekams mēs varam izskatīt šo ziņojumu un vienoties par galīgo tekstu redakciju. Uzskatu, ka mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs iekļaujam ziņojumā pēc iespējas vairāk dažādu ieinteresēto pušu viedokļu un saglabājam arī vīziju. Uh, Iepriekšējā mandātā, iepriekšējā sasaukumā mūsu komitejā valdīja Žaka Delora vīzija par to, ko mūsu komitejai vajadzētu darīt. Un mūsu komitejai un politiķiem vajadzētu saglabāt šo vīziju. Piekrītu Svena teiktajam, tā ir daudzām valdībām problēma. Šīs uzraudzi, uzraudzības padomas darbojās gan kā starpvaldība iestādes, gan arī patiesībā kā regulators, regulātoru grupa. Un iespējams, ka dažkārt regulators ņem pārsvaru un dažkārt politiķi. Uh, Es uzskatu, ka mums vajadzētu uzsvērt šo regulātoru vai iestāžu vispārīgo noteikumu izstrādāšanas aspektu. Un šobrīd izskatās, ka mēs šajā formātā esam iestrā, iestrēguši, jo ESAS darbojās pēc komisijas ierosinājumiem. Zināmas izmaiņas ir veiktas, un to jau nedaudz šo ceļu nedaudz nobruģēja telekomunikācija likumdošanas kopums. Un toreiz mēs izstrādājām vīziju nākotnē, un komisija tai piekrita un deva savu ieguldījumu šīs vīzijas tālākā noslīpēšanām. Iespējams, ka mēs par to varētu padomāt arī šajā aspektā, jo tas, ja mēs atsakamies no aģentūru ietvara un daudzos gadījumos šis starpvaldību modelis ir darbojies, bet eh, tas ir izraisījis problēmas, jo visi lēmumi tiek pieņemti ar svērtajām balsīm. Es nezinu, vai tas būs šajā gadījumā, bet eh, mums ir jāraugās, ko mēs darīsim nākotnē. Tātad vīzija nākotnē. Patiesībā mēs sastopamies ar problēmām, jo SSM izstrādās saistošas noteikums un e Eiropas centrālā banka nevar darboties saistošu noteikumu izstrādē. Iespējams, ka mēs varam izstrādāt veidu, kādā veidā saistošie mehānismi darbosies arī valdēs. Uh, Šeit būtu vērts veikt zinām pētījumu, bet e, šeit jau izskanēja, ka esas ir dažādos attīstības pakāpēs un stadijās. Un Eiropas centrālajai bankai pilnīgi noteikti bija problēmas ar stresa testiem, bet tās bija saistīts ar šo starpvaldību ideju. Un e, ja mēs vēlamies uh, Eiropas uh, dažādu uzraudzības iestāžu strādājošiem sadarboties ar dalību valstīm, tad eh, mums ir jābūt konkrētiem faktiem un konkrētai bāzai, uz kuru balstīties. Un eh, izskatās, ka eh, šīs es tiešām vēl nav darbojušās tik aktīvi, kā mēs to vēlētos. Patiesībā ir pārāk, pārāgri nākt klajā ar likumdošanu konkrēti tirgumu. Tas ir pārāgli. Mums ir jāļauj situācijām nobriest, un tiešām Svens jau teica, ka mēs nevēlamies šīs iestādes arī redzēt pārāk, pārāk varenas. Piekrītu Kejas teiktajām, kādā veidā mēs ekspertus piesaistīsim šīm institūcijām un varbūt, ka izveidot dažādas ekspertu grupas būtu jēgpioni. Piekrītu arī Kejas teiktajām par um, ietekmes novērtējumu, bet eh, tas, tā ir vispārīga problēma. Arī komisijas eh, gatavotajiem ietekmes novērtējumiem ir vairāk politisks nokrāsojums nekā situācijas izvērtējums un statistikas dati. Bet eh, jā, varbūt, ka mums vajadzētu pārskatīt šo ietekmes izvērtējumu jēgu arī mūsu komitejā, ja mēs veicam ietekmes novērtējumu un, tā, un kā tas darbosies konkrētajā likumdošanā, tad eh, arī gala beigās šajā ietekmes novērtējumā ir vesela virkne politisku saukļu, nu varbūt ne gluži tik spēcīgi, un tomēr šie ietekmes novērtējumi ir ar nokrās un nav objektīvi. Kā jau Svens teica, mēs esam drusciņi iekavējuši laiku un eh, Mums eh, ir vēl devītais punkts - obligāta automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā. Skots. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ļoti īsi vēlreiz par procesu. Lulingas kundze jau runāja par to, ka, protams, nav jēgas gatavot ziņojumu, ja mēs nevaram tajā iestrādāt visus rezultātus. Bet um, lieta tāda, Jā, šeit ir pārklāšana ar manu pašu ziņojumu. Tur runa ir par pētījumu rezultātiem, par makro un mikro daļu mm, līdz 5. novembrim. Mums te vēl ir laiks un līdz 25. un 26. datumam ir iespēja iesniegt grozījumus kolēģiem. Es pats uh, arī ļoti vēlētos ietvert ziņojumā pētījumu rezultātus kā ziņojuma autors. Uh, Tā kā mēs ejam pareizajā virzienā. Komisija, ja pareizi sapratu, vēlas eh, ievērot laika grafiku pārskatīšanai. Un eh, mūsējais komitejas eh, laika grafiks pirms komisijas mm, izskatās tā, ka mums ir jānobalso pirms sarunam ar komisiju, lai tiktu sadzirdēta mūsu balss. Plenāra sēdē, protams, eh, var parādīties zināmi grozējumi, bet svarīgi ir eh, ievērot komitejas laika grafiku šobrīd. Mēs eh, iestrādāsim grozējumus, komisija zinās, kur mēs ejam kā komiteja, un tāpat laikā mums nav jāiet pie komisijas un nav jālūdz atlikšana, kārtēja atlikšana, jo tas arī nekam nepalīdz. Runājot tagad eh, saturiski par eh, piekļuvi datiem. Es uzskatu, ka tā nav suverenitātes nodošana. Piekļuve datiem nozīmē to, ka kompetentās iestādes eh, vienkārši nodod, sniedz datus, kas nepieciešami, lai korekti veiktu darbību. Tas praktiski ironiski uh, var runāt par šo uh, piekļuvi datiem. Ja mums ir kopējā uzraudzība, tad padomājiet, uh, ka mums pēkšņi izrādās, ka Eiropā ir par tūkstot vairāk banku, nekā mēs e, to bijām iedomājušies, nerunājot e, nemaz par atvasinātiem produktiem. Un kāpēc? Tāpēc, ka mums nebija piekļuves e, pat primitīvākajiem datiem. Un tieši tāpēc ESA darbība ir tik ļoti svarīga un um, būs arī neveiksmīga, ja kaut kādu apsvērumu dēļ netiek veikta datu standartizācija, kas tiešām ir pilnīgi nepieciešama. Un citādi es piekrītu in interesēto pušu viedokļiem par ESA darbību. Tur pagaidām ir gana liela nenoteiktība. Nu, ne tikai tas, ka tu teici, ka tu nevis piedalās, bet drīzāk um, runa ir par uh, to, ka netic eh, ESA veiksmīgai darbībai. Tā tad, eh, ka interesanti tiek piesaistīti, no nu viens puses ir laba lieta, bet kā tas darbojas praksē, ar to mums vēl jānodarbojas. Es eh, tā jau tāpat esmu iekavējuši, tāpēc es neiedzināšos detaļās, bet gaidīšu jūsu komentārus par šo lietu. Paldies! Tā tad eh, mēs izskatīsim grozījumu 5. un 6. novembrī ar visiem grozījumiem. 26. novembrī um, izskatīsim, 20. un 21. janvārī balsojums mūsu komitejā un 2. februāra plenārsēde balsojums plenārsēdē. Tāds ir laika grafiks. Un tagad eh, pārējām pie 9. darba kārtības punkta automātiska obligātā informācijas apmaiņa nodokļu jomā. Un eh, Kutaš, es atvainojos, ka jūsu laiks ir nedaudz samazināts, bet eh, dod vārdu jums. Paldies, prieksēdētājs kundze. Eiropas komisija ir sagatavojusi automātiskās informācijas apmaiņas priekšlikumu, un eh, doma ir apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Uh, Runa iet par gan ieņēmumiem no kapitāliem, gan citiem finanšu ieņēmumiem, un tas viss tiks iekļauts šajā jaunajā direktīvā, un tas viss tiks pakļauts automātiskai informācijas apmaiņai Eiropas Savienības ietvaros. Es uzskatu, ka tas nobruģēs ceļu Eiropas Savienībā izveidot eh, visaptvarošāku sistēmu informācijas apmaiņai un tomēr dalību valsts apmainīsies ar informāciju, kā to jau e, paredz Amerikas Savienoto valstu ārvalstu kontu nodokļu atbilstības akts, to sauc FATKA. Un e, parlaments var atbalstīt komisijas priekšlikumu, jo tas pilnībā atbilst komisijas rīcības plānam cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Eiropas parlaments savu nostāju ir paudis jau sagatavotajā ziņojumā pret cī, par cīņu pret eh, nodokļu paradīzēm. Ir vairākas dalību valsts, kuras jau ir noslēgušas mm, vienošanos ar FATKA. Un, um, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi izmantot vēsturiski radušos brīdi, lai uh, ļoti ātri gan pieņemtu šo direktīvu, gan arī sāktu to īstenot saskaņā ar komisijas piedāvāto darba grafiku. Vēl bez tam uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jābūt pionierim, izveidojot globālu standarts automātiskai informācijas apmaiņai. Tāpēc eh, šā iemesla dēļ esmu nācis klajā ar priekšlikumiem teksta uzlabošanai četrās jomās. Viena ir datu aizsardzība. Manuprāt, automātiskai informācijas apmaiņai ir jābūt pilnībā savietojamai ar patreizējo Eiropas Savienības likumdošanu datu aizsardzībā un privātumā. 16. un 26 pantā runa iet par dažādām direktīvām, bet ņemot vērā ārkārtīgi delegāto situāciju es uzskatu, ka eh, vajadzētu šo datu aizsardzību pastiprināt. Cits jautājums ir divpusējie nolīgumi. Domāju, ka Eiropas Savienībai kopumā nāktu par labu, ja sarunu vadītāja pilnvars nākotnē tiktu uzticētas komisijai, kā tas jau šobrīd ir tirzniecības jomā. Pretēji tam, ka šobrīd dalību valsts vienojas par divpusējiem līgumiem pašas. Uh, Un tomēr es nevēlos izdarīt grozījumus jau noslēgtajos līgumos, un tādēļ grozīju, grozījumā ir norādīts, ka komisija ir piešķirtās pilnvaras turpmāk risināt sarunas ES vārdā stājas spēkā tikai stājoties spēkā šai jaunajai direktīvai. Direktīvai ir jābūt efektīvi īstenotai. Dalību valstīm ir jānodrošina gan nepieciešamie cilvēku resursi, gan arī finanšu resursi informācijas plūsmai, sākot no 15. gada. Un visbeidzot par sankcijām. Es apzinos, ka šīs direktīvas galvenais mērķis ir valsts nodokļu iestāžu saikņu veidošana Tomēr es uzskatu, ka dalību valstīm ir jāuzņems saistības piemērot sankcijas, lai iegūtu funkcionējošai IAI nepieciešamo informāciju un izvairītos no tā, ka personas un uzņēmumi neievēro pieņemtos standartus. Priekšsēdētāji, paldies! EPP grupas vārdā Nitras kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Iesākumā vēlētos pateikt to, ka es atbalstu komisijas direktīvas iniciatīvu un atbalstu, ka tāda tiek izstrādāta un arī to, kā tā tiek veidota. Varbūt viens moments, kas mani padara bēdīgi, ir tas, ka šis lēmums no komisijas puses ir pamudināts tāpēc, ka to ir pamudinājusi Amerikas Savienoto valstu atbilstības akta pieņemšana. Ņemot vērā mūsu nodokļu maksātāju lielo pārvietošanos pasaulē un ņemot vērā milzīgo pārvedumu skaitu, es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka dalību valstīm būs problēmas eh, definēt tos nodokļus, kuri būs jāmaksā konkrētajā dalību valstī konkrētajai nodokļu iestādēji. Mēs eh, ļoti labi apzināmies, ka būs dalību valsts, kurās eh, būs grūtības jau sakārtot savu iekšējo nodokļu sistēmu, īpaši tā saucamos tiešos nodokļus. Eiropas dalību valstis eh, šobrīd īsteno 2011. gada direktīvu, un, protams, jau toreiz bija doma, ka šai direktīvai būtu jāsakārto iekšējā tirgus informācijas apmaiņa starp eh, dažādu dalību valstu nodokļu iestādēm. Varbūt, ka šajā direktīvā mums būtu vairāk eh, uzsvers jāliek uz informācijas labāku apmaiņu un pārskatāmību. Runājot par nodevu maksāšanu, tad galvenokārt mums būtu jāizvairās no nodokļu paradīzēm. Tagad par grozījumiem šai direktīvai. Es uzskatu, ka informācijas plūsmas eh, palielināšanās noteikti radīs eh, iedzīvotāju lielāku interesi par šīs informācijas publiku, publiskošanu. Un eh, es tiešām ceru, ka šī jaunā automātiskā informācijas apmaiņa un tās dēļ izveidotā sistēma attieksies uz visām dalību valstīm. Es piekrītu tam, ka Kutaškunga grozījumi ir adekvāti. Astotajā grozījumā ir parādījies jauns pants, kurā tikai komisija Savienības vārdā risinās sarunas ar trešajām valstīm. Tas ir ļoti būtiski. Uh, ceru, ka ar šo direktīvu mums tiks izveidot kopīgi standarti iekšējā tirgu informācijas apmaiņai. Jaunajā pantā 3a, kurā runa iet par jaunu informācijas grupu, šeit um, trūkst interpretācijas rakursa. Jo, piemēram, runājot par jaunās direktīvas īstenošanu, šeit varētu rasties zināmas grūtības. Es zinu, ka ir dalību valsts, kurās juridiskās sistēmas e, neparedz, vai vismaz šobrīd tā nav definīcija par bilanci. Tāpēc būtu ļoti būtiski, ja mēs šeit e, tātad trešajā punktā definētu jaunas ieņēmumu kategorijas, un šīs kategorijas tikt pakļautas automātiskai informācijas apmaiņai, jo, kā jau teicu, dalību valstīs ir būtiskas atšķirības mums eh, vajadzētu runāt arī par direktīvas īstenošanu. Kad runāju ar polijas nodokļu iestādēm, man radās iespējas, ka uh, spēkā stāšanās datums, ko ir paredzējis komisija savā priekšlikumā, ir pārāk agrīns. Varbūt mums vajadzētu pārskatīt eh, spēkā stāšanās brīdi un to atlikt, jo tikai tad direktīva varēs adekvāti darboties. Paldies! Prieksēdētāja Ulla Šmits lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Un eh, atvainojos. Ir ļoti patīkami šeit redzēt, ka mēs e, visi vēlamies strādāt vienā virzienā. Es e, atbalstu Kutaškunga ziņojumu, bet e, šeit es piekrītu Nitras kungam, ka situāciju tikai uzlabot tas, ja komisija darbotos Eiropas Savienības vārdā. Atcaucoties uz FATKA varam to darīt, bet, eh, manuprāt, nav gudri mūsu dokumentu saukt par Eiropas Savienības fatka. Šeit, protams, ir ļoti svarīgi, ka mums ir īpašs grozījums, kurā runa iet par datu aizsardzību. Vēl bez tam ir svarīgi panākt pēc iespējas plašāku atbalstu šajā komitejā šis ir ļoti delikāts jautājums, jo runiet par nodokļiem. Nevajadzētu dzīvot ilūzijās, ka parlamentam ir liela teikšana nodokļu ziņā. Vismaz eh, runājot Zviedrijā uzreiz parādās eh, teikums sarkaniem burtiem - nerunāsim par nodokļiem. Piekrītu politiski mums ir nepieciešama harmonizācija, bet šis jautājums ir ārkārtīgi delikāts un to mums vajag atcerēties. Bet, eh, protams, Gīgolda kungs un citi jau diskusijās pieminēja to, ka 90. gados jau parādījās idejas par nodokli, par turbinu nodokli un citiem, par nodokļu eh, paradīzēm. Strādājot Krim komitejā, mēs e, runājām par banku noslēpumu glabāšanu. Es toreiz balsoju pret šo ideju par banku noslēpumiem, bet e, tas ir ļoti politiski delikāts jautājums, un runājot par nodokļiem globalizētā pasaulē, tas vienmēr ir ļoti, ļoti nepatīkami. Vēlējos tikai uzsvērt, ka mums ir jāatcerās šā jautājuma delikātums. Protams, e, mums ir sistēma, un mums vajadzētu veidot tādu sistēmu, kura būtu vismaz savietojama starp dažādām dalību valstīm. Ir Eiropas Savienības dalību valsts, kuras e, ļoti efektīvi iekasē nodokļus, varu minēt piemēru no savējās, un ir savukārt tādas, kuras nodokļu iekasēšanā ir pietiekami uh, brīvas, un es domāju, ka vajadzētu radīt eh, vienots noteikums visiem. Protams, tas ar laiku tiks sakārtots un izmainīts, un domāju, ka mums nebūs grūtības vienoties eh, par galīgo rezultātu. Vēlējos tikai godātos deputātus eh, vērst uzmanību uz to, ka balsojot par galīgo tekstu redakciju, mums ir jāraugās pēc līdzsvara un nedomāju, ka mums vajadzētu uzņemties atbildību, kur šobrīd ir dalību valstu kompetencē. Un mana politiskā grupa vienmēr uzsvērs datu aizsardzību, jo pēdējo mēnešu notikumi rāda, ka datu aizsardzībā vēl ir daudz darāmā. Paldies! Thank you for... Paldies. Un tagad Lūita Vares, zaļie. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākšu atkārtot to, ko teica Ule Šmits. Viņš teica, ka viņa valstī moto ir tāds, ka nevajadzētu runāt par nodokļiem, jo tā ir gana delikāta lieta. Uh, Mm, jāsaka, ka trojkas izskatītajās valstīs gluži otrādi viss notiek. Nodokļi ir gana augstu uh, darba kārtībā. Portugālē mēs runājam par 78 miljārdiem eiro gadā, uh, ko mēs zaudējam, un uh, tas ir ekvivalents visai glābšanas paketei aplaukojot Portugāles uzņēmumus, ieskaitot vislielākos 20. Sapratiet, ka praktiski visiem ir fiktīvas mītnes Nīderlandē. Uh, Līdz ar to Nīderlanda iekasē nodokļus un uh, ļoti labi iekasē, daudz vairāk uh, sākoties krīzī. 30 miljārdi atstā Portugālu un dodas uz Nīderlandi. Nu, tad praktiski tādi, uh, tādas tiešas investīcijas, kas no Portugāles ienāk Nīderlandē. Būtu lieliski, ja šīs investīcijas tiešām būtu tiešas, bet, nu, nekas atgrieznisks nenotiek. No Nīderlandes nekas neienāk Portugālē. Es aptuveni tā kā Kipras bankām attiecības bija ar Krievu oligarhiem. Ja mēs izbeigtu vienreiz šādu praksi, tad mēs uzreiz uzlabot vairākas lietas. Tas palīdzētu ne tikai politiskā līmenī, bet arī tieši pilsoņiem. Protams, tas ļoti palīdzētu valstīm, kas saņem uh, palīdzības paketes. Mana valsts kļūtu maksāt spējīgi, ja mēs varētu tikt galā ar šo problēmu. Un mums noteikti nevajadzētu runāt par otro glābšanas paketi Portugālei, jo, ja cilvēki maksātu nodokļus, tad mūsu valsts būtu maksāt spējīga. Un es varu teikt, ka mēs pilnīgi atbalstām ne tikai komisijas priekšlikumu, bet arī grozējumus, ko Kutaškungs iesniedzis. Tas ir ļoti būtiski atsevišķas valstis Eiropas Savienība, un nu, te jārunā par fiskālo harmonizāciju, nodokļu harmonizāciju un tam līdzīgi. Lai kas ar to arī ir domāts, notiek informācijas apmaiņa, lai nodrošinātu to, ka kapitāla transfers nenotiek, lai izvarītos no nodokļu maksāšanas. Tas uh, nav nodokļu harmonizācijas mērķis, un tas nav ziņojuma mērķis, bet šai ziņojumā runa ir par pareizām lietām, un mēs ejam pareizajā, var pat teikt, lieliskajā virzienā. Līdz ar to mēs atbalstām komisijas tekstu kutaškungu grozējums, un būtu labi, ja valstis kā Austrija un Luksemburga izbeigtu. Šo ļoti neskaidro sistēmu, lai aizstāvētu banku konfidencialitāti. runājot ar trešām valstīm un parakstot nolīgums, arī tur šo caurskatāmību vajadzētu ievērot. Jāievēro nolīgumi, kas ir jau noslēgti citās jomās, par datu aizsardzību, piemēram. Tas noteikti jāņem vērā. Un es noteikti atbalstu arī kolēģu ziņojums, kas uh, atbalsta šo domu. Uh, Iespējams, mums būs papildu grozējumi par tiesībām, brīvībām, garantijām. Paldies Kutaškungam par viņa ziņojumu. Labi, paldies jums. Mums uzklausīšana pēc stundas. Ivo, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Kutaškunga priekšlikums sakrīt ar visiem iepriekšējiem priekšlikumiem, ko runa bija par nodokļiem, nodokļu nemaksāšanas apkarošanu. Līdz ar to nemaz nav jāsaka, ka, protams, neviens no mums neatbalsta nodokļu nemaksāšanu. Līdz ar to pilnīgi skaidra loģika ir um, cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu. Tas ir daudz labāk nekā palielināt nodokļu likmi. Lieta tāda, jo lielāka nodokļu likmes, jo lielāka vārbūtība, ka nodokļus nemaksās vai centīsies nemaksāt. Bet tad es neatkārtošu šo te domu, bet um, Vienkārši ņemiet vērā, ja man būs grozījumi, tad nebloķēšu referenta darbu, bet vienkārši centīšos uzlabot tekstu. Un tagad eh, par pagājušās nedēļas notikumiem. Čehijas republikā es tikos ar eh, muitas eh, biroja amatpersonam un arī finanšu dienesta darbiniekiem, un mēs runājam uh, par lietām, kas ir saistītas ar uh, nodokļu nemaksāšanas apkarošanu. Divas valstis, kas robežojas ar Čehijas republiku, ražo enerģētikas produktus, produktu, kas uh, līdzīgs dīzelim, dīzeļdegvielai, bet tas nav dīzelis. Tās tā netiek klasificēts. Līdz ar to tas. Uh, neiekrīt uh, direktīvā par dīzeļdegvielas monitoringu. Ražotāji līdz ar to izmanto šo faktu, šo produktu deklarē kā ne dīzeli un to pārdot pāri robežam. Tas nozīmē izvairīšanos no nodokļu maksāšanas tiešā veidā. Es uh, finanšu ministrijai un uh, muitas uh, dienestam jautāju, kā viņi par to ziņo komisijai. Arī referents runāja par vairāk pilnvaram komisijai, un es to šobrīd nemaz neapšaubu. Un uh, viņi man parādīja pierādījumus, kas viņam ir dokumentus, uh, ka viņi tiešām ir ziņojuši komisijai uh, lai eh, paziņotu eh, par to, ka dīzelim eh, līdzīgs produkts tiek ražots un lai to iekļautu šajā monitoringa sistēmā, un komisija ir vairāk kārt atteikusies to darīt. Līdz ar to es ļoti nelabprāt piekrītu tam, ka komisijai jāpiešķir vairāk kompetenču. Nevajag meklēt brīnuma recepti. Te jāpadomā drīzāk par individuāliem noteikumiem, kas varbūt ir atbildīgi par nodokļu nemaksāšanu, un tas savukārt iespējams ja saistīts ar administratīviem šķēršļiem vai nekompetenci šajā jomā. Es esmu minējis nopietnu nodokļu nemaksāšanas lietu, ar kuru neviens nenodarbojas un ko, protams, arī neatrisinās šis ziņojums, bet vienkārši tā ir ļoti nozīmīga lieta. Uh, Labi, un tagad uh, eh, goja vārdā. Izteiksies kolēģis. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Čontis Kungs. Es zinu, ka laika nav daudz, un tāpēc izteikšos īsi. Galvenais, ko gribētu teikt, eh, dārgie kolēģi, ir sakojošais. Šī nav pirmā reize, kad mēs diskutējam par nodokļiem visumā un um, konkrēti par uh, izvairīšanos no nokļu maksāšanas. Šis jautājums ir apspriests jau vairāk kārt, un atkal mēs apspriežam direktīvu, kas necen tika grozīta un kas mums atkal ir jāgroza. Es uzskatu, ka šī situācija, un tas arī ir tas galvenais, ko gribu teikt par šo direktīvu, un gribētu pateikties referentam, par viņa grozījumiem, bet situācija manā skatījumā ir tāda, ka trūkst politiskās garības eh, cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu. Un tieši tāpēc arī mums atkal un atkal ir jāgroza direktīvas. Nu, tagad uh, vairāk par detaļām. Jaunais uh, grozījums direktīvai neatbild uz uh, vienu no pamatjautājumiem. Mēs runājam šeit par triljoniem eiro, kas mums iet gar degunu uh, nodokļu nemaksāšanas rezultātā, bet kā tad mēs to, uh, no kurienes tas rodas, kas radīja šādu uh, nemaksāšanu? Pilsoņi, kas jau tā uh, piedzīvo pensiju samazinājumu, algu samazinājumu, viņi maksā uh, nodokļus, un mēs viņu apkā, apvainojam, ka viņš nemaksā nodokļus, un tādējādi palielinām viņu nodokļu slogu. Tātad mēs nerisinām problēmas tās saknē. Šis direktīvas aptvērums joprojām neaptver visas lietas, piemēram, nav noteikumu par PVN vai par īpašām nodavām. Ir arī vēl daži um, melnie punkti, kas ļauj cilvēkiem atteikties no informācijas sniegšanas. Piemēram, ir noteikums, saskaņā ar kuru dalību valsts var atteikties sniegt informāciju, ja ir uh, risks sabiedriskajai kārtībai. Un um, lielākie nodokļu nemaksātāji varētu tādējādi tikt cauri sveikā jo īpaši tāpēc, ka direktīvas eh, ieviešanas eh, termiņš ir 2015. gada janvārs. Kopš krīzes sākuma Grieķijā eh, kapitāls, tā teikt, bēga no Grieķijas, un tas notika tāpēc, ka sākās krīze, un mēs tur neko nedarīsim. Uh, Es iesniegšu grozījumus, bet mans vispārējais novērojums ir, ka tā ir politiskā grība, kas mums trūks, lai risinātu šos uh, nodokļu nemaksāšanas jautājumus. Paldies, Kutaškungs! Pirmkārt, informēšu kolēģus, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir uh, šā gada 1. oktobris. Grozījuma izskatīšana noteikti notiks 17. Uh, vai 4. 5. novembrī un balsojums arī 4. un 5. novembrī, un plenārsēdē tas būs decembrī. Paldies par uh, jūsu teikto, kolēģi. Es pilnībā piekrītu Nitras kungam, ka mums ir uh, nepieciešama lielāka paredzamība, pilnībā piekrītu uh, Šmita kungam, ka tas ir delikāts jautājums. Es neminēju uh, ASV, lai jūs provocētu, bet es gribēju vienkārši ievilkt paralēlis, proti, ka jau tagad visām dalībvalstīm ir jāievēro šie noteikumi, tā kā mums ir šī vienošanās. Bet es saprotu, ka šis jautājums ir delikāts, un es piekrītu arī jums par eh, to, ka mums tiešām ir nepieciešams plašs konsens šajā jautājumā. Tavareškungam paldies par uh, atbalstu, ka jūs atbalstāt mūsu priekšlikumu un grozījumus. Uh, Es domāju, ka tas būs eh, labs solis eh, ceļā eh, cīņā pret nodokļu nemaksāšanu. Strečekungs, es jums pilnībā piekrītu, ka cīņa pret nodokļu nemaksāšanu noteikti ir labāks risinājums nekā palielināt nodokļus. Un šajā ziņā priekšlikums tātad iet pareizajā virzienā. Čuntis kungs, es saprotu ļoti labi, uh, viņa teikto, viņa argumentu, bet jāpatur prātā, kā jau es teicu, ka šis ir solis un, uz priekšu, un tas ir kaut kas, kas dod pievienoto vērtību šajā cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Vēlreiz paldies, un esmu gatavs uzklausīt jūsu grozījumus. Esmu pārliecināts, ka varēsim rast plašu konsensu, un visi atbalstīs šo svarīgo cīņu. Paldies! Paldies! Paldies, kolēģi, ka iekļāvāties šajā īsākajā atvēlētajā laikā. Klaus Reglings jau gaida ārpusē, tāpēc došos un ieaicināšu viņu zālē, un mums būs viedokļa apmaiņa ar viņu. Okay, so, uh, I'm... Labi, man ir liels prieks atkal sveikt pie mums Klaus Reglingu, kurš ir ESM rīkotāja direktors. Šī uh, viedokļu apmaiņa ir kā turpinājums diskusijām, kas mums bija ar jums, uh, kā ar EFSF uh, um, priekšsēdētāju. Tas ir stāsts, kas nebeidzas. Uh, diskusijas eh, parlamentam ar ASM ir svarīgas, jo ESM lēmumu par finanšu palīdzību arī tieši ietekmē to, kā eh, Eiropas Savienības primārā un sekundārā likumdošana ekonomikas pārvaldības jomā tiek īstenot Eiropas Savienībā. Tas ir būtisks papildinājums eh, regulārajām vietokļu apmaiņām, kas mums ir ar Eirogrupas priekšsādātāju un uh, Mm, tātad dīzeblom kungu. Ir svarīgi arī um, apmainīties idejām attiecībā uz ESM darbību, un, protams, mūs ļoti interesē eh, tas, kādu lomu tas varētu spēlēt attiecībā uz vienoto noregulēju mehānismu. Un es gribētu norādīt, ka Eiropa padomas priekšsēdētājs apstiprināja savās uh, piezīmēs 1. Uh, februārī 2012. gadā, ka SM darbība uh, tiks nodot parlamentu kontrolē. Tātad šeit mēs esam, kontrolējam, un uh, tagad dod jums vārdus desmit minūtēm, un pēc tam būs uh, tā, šeis 5 minūtes jautājumam un atbildēji. Paldies priekšsēdētāji, man ir liels prieks, ka varu šeit atgriezties. Uh, kaut gan esmu jaunā kapacitātē, joprojām esmu eh, CFSF eh, izpildirektors. Nu jā, un eh, mums joprojām ir tie paši darbinieki, ir divas bilances, bet ir tie paši darbinieki, bet juridiskā konstrukcija, protams, ir atšķirīga, un tas uh, Uh, atstāja ietekmi uz uzraudzību un grāmatvedību un tā tālāk, bet no jūsu perspektīvas ap šīs uh, darbības ir ļoti līdzīgas. Kā jūs zināt, tad ESM tika dibināts gandrīz pirms gada. EVSF uh, darbojas jau trīs gadus, uh, un mēs tieši sadarbojamies, lai uh, sniegtu ievadu šī rīta debatēm. Uh, Es gribētu runāt par uh, mūsu institucionālo uzbūvu, kas ir uh, atšķirīgi no ES institūcijām. Tad, kad šis FSF uh, īslaicīgais instruments tika uh, dibināts un pastāvīgākais ESM, tika dibināts tad 17 uh, eiro dalībvalsts, to izveidoja ārpus Eiropas Savienības līgumu ietvar. Tas toreiz bija vienīgais veids, kā ātri sāk darboties. Uh, ESM kapitāla nauda nāk no dalībvalstu budžetiem, ESM uh, lēmumi par palīdzības programmu un individuāliem aizdevumiem tiek cieši politiski kontrolēti no dalībvalstu puses, jo tās lemj vienbalsīgi. Ir arī spēcīga demokrātiskā leģitimitāte, jo vairākas nacionālās valdības um, ir, tam ir pienākums prasīt mandātu no saviem parlamentiem pirms tās balso par kādu aizdevumu sniegšanu. Tas nozīmē, ka uh, attiecības starp ESM un Eiropas parlamentu uh, ir jāveido neformālā veidā, atšķirīgi no es institūciju ietvara. Un tomēr man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu šis dialogs, jo es pilnībā saprotu, kāda ir jūsu politiskā interese EFSF un ESM darbībā. Ilgtermiņā un varbūt tas varētu mainīties, ja dalība valstis nolems ESM integrēt ES līguma ietvarā. Un tagad daži vārdi par to, kā krīžu pārvaldība darbojas Eirozonā un kāda ir ESM Eiropas stabilitātes mehānisma loma. Jūs zināt, ka 17 ESM um, dalībvalstis um, sniedz um, parakstīto kapitālu 700 miljārdu eiro apmērā ar 80 miljārdiem iemaksāto kapitālu, kas ir uh, lielākais apjoms jebkurā starptautiskā finanšu institūcijā. Ar šo kapitālu ESM uh, Uh, sasniedz maksimālo aizdevumu kapacitāti 500 miljārdu eiro. Kopā ar EFSF, kas uh, arī turpmāk uh, menedžē īrijas, Portugāls un Grieķijas programmas, mūsu aizdevuma kapacitāte ir 700 miljārdu eiro. Kopš 2011. gada sākuma FSF e- ir sniedzis 168,5 miljārdu eiro apmērā aizdevumu Sīrijai, Portugālei un Grieķijai, un vēl 19,8 miljārdi ir izmaksājumi šīm valstīm, jo kopš jūlija FSF eh, vairs nevar uzņemties jaunas programmas. ESM tagad ir vienīgais mehānisms reaģējot uz jauniem finanšu palīdzības pieprasījumiem. Šobrīd ESM kā finanšu sektora um, palīdzības sniedzējs strādā ar Spāniju, kur jau ir izmaksāni, izmaksāti 41,3 miljārdi, bet nav gaidāms, ka vairāk būs jāizmaksā. Ir arī Makromonikas programma ar Kipru, tur uh, līdz nedēļas beigām būs izmaksāti 4,5 miljārdi, un kopējā programma ir 9 miljārdi. Uh, Tas nozīmē, ka 450 miljārdi apmēram ir neizlietot vēl, un tas atbilst 90% ESM aizdevumu kapacitātes. Kopā EFSF un ESM ir uh, izmaksājuši 212 miljārdus eiro kopš sākās darbība 2011. gada sākumā. Tas ir trīsreiz vairāk nekā uh, SVF globāli izmaksā. Uh, Es uzskatu, ka ESM stratēģija ir bijusi veiksmīga. Tātad šī stratēģija, kur izmanto ESM, ir līdzīga tai, ko SVF ir izmantojis jau gadu desmitiem. Pamatīdēja ir tāda, ka um, sniedzot īstermiņa aizdevumus, palīdzot um, valstīm krīzē, kad tirgi uh, neaizdod naudu, um, tādējādi tiek palīdzēts valstīm, valsts var veikt palīd, attiecīgos pielāgojumus, atgūties, un um, saņem finansējumu no oficiālā sektora ar zināmiem nosacījumiem, un arī finansēšanas izmaksas ir saprātīgas. SM izmanto tādu pašu modeli kā SVF, jau ir ilgu laiku to darījis. Mēs sniedzam uh, termiņā ierobežotu finanšu palīdzību uh, aizdevumu veidā, uh, obligāciju pirkumu veidā vai kredītlīniju veidā ar ļoti labvēlīgiem nosacījumiem. Un uh, procentu likme ir uh, ļoti zema, tā ir tāda, kādu mēs saņemam aizņemoties līdzekļus finanšu tirgū. Tātad ESM ar savu finanšu palīdzību iegūst laiku, un tajā laikā valstīm vajadzētu būt spējīgām atgūties ekonomikas ziņā un atgūt uh, investoru uzticību. ESM ir daļa no vienotas uh, Eirozonas stratēģijas. Uh, ESM ir uh, tātad um, iesaistīta 17 eiro zonas dalību valstīs, uh, tur ir arī komisija un ECB. Īrijā, Portugālē, Grieķijā un Spānijā uh, darbspēka izmaksas ir ļoti kritušās. Uh, šīs valsts atkal ir konkurēts un maksājuma bilants deficīti samazinās. Un šie rezultāti parāda, ka šie nosacījumi darbojas. Paralēli samazinājušies budžeta deficīti, uh, valstīs, kas aizņemas, Grieķijai tagad pat ir pārpalikums. Un tirgi atalgo šos pūliņus. Īrija un Portugāla ir spējusi atgriezties tirgū ar desmit gadu obligāciju laišanu tirgū par pieņemamiem procentiem un uh, Spānija ir saglabājusi pieeja tirgumu. Es esmu pārliecināts, ka bez šīs palīdzības daudzas valstis būtu bijušas spiestas uh, atstāt Montāro savienību. Un šie pūliņi arī sāka dot ietekmi uz reālo ekonomiku. Protams, cilvēki valstīs, kuras aizņēmas, vēl neredz šo progresu. Viņi uh, cieši no šīm reformām, uh, algas un pensijas ir samazināts, daudz ir zaudējuši darba vietas. ESM mēs ļoti labi apzināmies, cik sāpīga ir šī pielāgošanās. Uh, Izšķirīgi svarīgs jautājums ir, kad uh, šie pūliņi tiks atalgot ne tikai no tirgu puses, bet kad atgriezīsies izaugsme un darba vietu pieaugums. SVF uh, pieredze rāda, ka struktūrālās reformas un uzlabojumi konkurētspējā um, nenovēršami noved pie izaugsmes un nodarbinātības, bet uh, tur ir zināms laiks vajadzīgs. Šā gada uh, otrajā ceturksnī mēs redzējām iedrošinošas uh, pazīmes reālajā ekonomikā. Ned bezdarba līmenis beidzot ir nostabilizējies uh, valstīs, kurām mēs palīdzam, uh, kaut gan tas joprojām ir ļoti augsts, bet citi rādītāji arī uzlabojas. Portugālē ekonomika pirmo reizi divar pus gados pieaug par 1,1%. Spānijā eksports pieaug un Grieķijā situācija stabilizējas. Es uzskatu, ka stratēģija risinot akūtās ekonomikas problēmas mm, To papildina vēl arī uzlabojumi Eirozonas ekonomiskajā pārvaldībā. Divpaka, sešpaka, Eiropas semestris - tie visi ir eh, jautājumi, kas ir svarīgi, kas ir zinām šajā komitejā, un tirgi eh, tos atzīst kā būtiskus elementus eh, eiro krīzes stratēģijā. Un tad, kad es ceļoju pa pasauli un tiekos ar investoriem, tad bieži vien man jautā, vai šie noteikumi tiešām tiks ieviesti un ievēroti. Tas ir svarīgs elements. Protams, Banku Savienība, jūs eh, šobrīd eh, šo jautājumu skatāt, eh, ir cits elements, ko cieši vēro tirgus. SSM lēmums un trialogs bija ļoti svarīgs, kā Banku Savienības stūrakmens. Citi elementi, kas turmākajās nedēļās un mēnešos parādīsies, būs svarīgi papildu elementi. Uh, ESM, protams, spēlē nelielu lomu šajā visā banku savienība un Eirozonas valstis, finanšu ministri Eirozonas valstīs pirms dažiem mēnešiem vienojās par e, galvenajiem principiem banku tiešās rekapitalizācijas instrumentos, kas ir viens no banku savienības instrumentiem. Tas vēl nedarbojas, tas e, sāks darboties tikai pēc vienbalsīga dalībvalstu lēmuma, un tas uh, Uh, gaida CBRRD lēmumus, lai zinātu, uh, kā tālāk rīkoties, un tad SSM varēs sākt darboties. Mans laiks ir beidzies, ar to tad arī noslēgšu savu uzstāšanos un atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies! Paldies Reglin kungam! Un um, es tikai vēlētos atgādināt ka Reglinkungs ir apsolījis pēc mūsu tikšanās nāk klajā ar preses relīzi. Un tikšanās ar eh, preses pārstāvjiem būs ārpus šīs zāles durvīm. Žans Pols Gotier. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tieši tas pēdējais, ko teicāt, man ieinteresēja. Uh, Jūs pieminējāt uh, desmit gadu uh, fonda risinājumu. Mans jautājums, kas notiks uh, šogad laikā ar fondu un kā tiks nodrošināt līdzekļi problēmu atrisināšanai. Turklāt, ja pareizi sapratu, mēs te runājam par startautisku līmeni, ja pareizi sapratu. Un vakar to pašu teica arī Dragī kungs. Kā SSM var iejaukties pāries posma laikā šī fonda darbībā? Jason. Tā tad Žans Pols jums uzreiz uzdeva konkrēti jautājumu. Atbildēsiet? Yes. Jā. Paldies. Paldies, Gozes kungs. Jums eh, ir taisnība, ir paredzēts pārējais jautājums, bet eh, jautājums jau netiks atrasināts brīdī, kad eh, kopīgais rezolūcijas fonds tiks pilnībā nodrošināts ar finansējumu. Jo projām jautājums paliks aktuāls vai Eiropai vai kādam citam būs gala beigās jāatbild. Paraugoties uz Amerikas Savienotajām valstīm, ir gan uh, ražotāju izveidots fonds, gan arī citas, cita mehānismi, kuros piedalās to izmantotāji. Un tomēr tā ir, tā ir federālā banka, kura nodrošina kapitāla atbalstu. Un šis instruments to izmanto gan SVF, gan arī OMT, ir ļoti labi, ka šādi instrumenti eksistē. Ne jau obligāti viņi ir jāizmanto, bet ir labi, ja viņi var darboties kā tirgus drošinātājs. Un e, runājot par SAM, mums ir nepieciešams SRM mums ir nepieciešams šāds buferis. Es zinu, ka diskusijas par visiem šiem jautājumiem eksistē. ISM ir ticis pieminēts, bet eh, patreizajā momentā Eiropas stabilizācijas mehānisms šo lomu nespēlēs. Ja tas tā notiks, tad ir nepieciešams mainīt ESM līgumu un tas savukārt pieprasa 17 eirozonas valdību un parlamentu akceptu. Prieksēdētāju, Gozes kungs, vēlties vēl ko pajautāt, ja ne? Tad eh, dodu vārdu. Vēl viens jautājums. Jūs pieminējāt eh, valstis, kas piedalās programmā, bet eh, mums ir laika grafiks, mm, lai šīs valstis piedalītos tirgo vai mums ir kāds garantijas, ka šis laika grafiks tiks ievērots. Paldies, es to gan nesauktu par glābšanas plānu, bet tā ir Eirozonas valstu eh, vienošanās, kas tika panākta pagājušā gada beigās, ka ir nepieciešama nosacītība, ja kādai valstī ir nepieciešama palīdzība, lai nodrošinātu piekļūt tirgus instrumentiem, tad tā tiks sniegta. Protams, ikviena šāda programmas izveida ir domāta, lai valsts varētu pašas sevi finansēt dažādos tirgos bez ārkārtas aizņēmumiem, un ja šie aizņēmumi tiek sniegti, tad aizņēmumu procentiem ir jābūt adekvātiem. Redzēsim, šie ESF ir palīdzējuši manas pieminētajām valstīm, bet e, īrija bija pirmā, kur aizņēmās no ESFS Grieķijai palīdzība ir izrādījusies mazāk efektīva nekā īrijai. Kā jūs ziniet, īrija beigs izmantot ESFS šā gada beigās. Es jau pieminēju šo desmit gadu val, valdības obligāciju risinājumu, tas attiecās arī uz sekundārajiem tirgiem, otrreizējiem tirgiem, un šobrīd īrijā aizņēmuma procents, procentu likme ir 4%. Šī likme ir ļoti adekvāta, un īrija šobrīd ir uz pareizā ceļa. Portugāla uzsāka savu pieregulējuma programmu, programmu pirms sešiem mēnešiem, un Portugāla vēl nav sasniegusi tik daudz kā īrija. Jāsaka, pēdējos mēnešos Portugāla ir sastapusies arī ar por politiskas dabas problēmām, kas ir atspoguļojušās tirgū. Bet eh, Programma Portugālē beigs darboties nākamā gada vidū. Vēl ir deviņi mēneši, tāpēc Portugāles gadījumā vēl ir pāraga spriest, ko darīt pēc tam. Bet, protams, Eiropas stabilizācijas mehānisms ir izstrādājis konkrētus instrumentus, ja Eirozonas valsts tos vēlēsies izmantot. Grieķija ir vissmagākais gadījums, bet līdz nākamā gada beigām arī turpinās ESFS Grieķijā. Es e, zinu, ka e, tiekoties ar Grieķijas pārstāvi, jūs runājāt šajā komitejā par to, ka otrās programmas beigu brīdī būs nepieciešams pārskatīt, ko darīt tālāk priekšsēdētāji. Un tagad es dodu vārdu Elīzē Ferēras kundzei, kura ir rezolūcijas mehānisma referente. Labdien! Rīkotā direktora kungs, esmu ārkārtīgi priecīgi, ka jūs esat eh, uzaicināts mūsu komitejām. Es e, esmu ļoti pozitīvi pārsteigta par jūsu apgalvojumu, ka ESM finansējums varētu tikt izmantots, e, lai tiktu izveidota finansējuma līnija rezolūcijas fondam. Es vēlētos mazliet vairāk par to dzirdēt, detalizētāku paskaidrojumu, kā jūs e, šo instrumentu izmantosiet. Uh, jo izskatās, ka šāda veida buferim ir jābūt. Vēlētos pajautāt vēl ko. Kādi ir finansējuma nosacījumi? Jūs runājāt par tiešā finansē, tieši finansējumu sniegšanu bankām. Vai tas būs pieejams arī pēc eh, kopīgā viena e, noregulējuma mehānisma spēkā stāšanās, kādi specifiskie nosacījumi ESM gadījumā tiks piemērot finansējot kādu konkrētu banku. Īslaid, pavisam drīz mēs uzsāksim darbu pie um, bilanču un uh, aktīvu pārskatīšanas. Uh, bet eh, patreizajā momentā rezolūcijas fonds nedarbojās. Kādu mehānismu jūs izmantosiet un vai jums ir nepieciešamās pilnvaras, lai sniegtu finansējumu bankām balstoties uz aktīvu pārskata secinājumiem? Un cik lielā mērā dalību valstīm būs jānodrošina garantijas šīm bankām, lai tās varētu saņemt atbalstu no ESM. Paldies! Atbild Reglinkungs, paldies Ferēras kundzei! Vispirms, eh, iespējams, ka kaut ko nesapratu tulkojumā, bet eh, es teicu, ka šo instrumentu varētu izmantot, lai nodrošinātu kredītlīniju SRM. Nē, es to neteicu. Es teicu, ka ir debatas par to, un patreizējā momentā mums šāda instrumenta trūkst, un tam būs nepieciešams ESM līguma maiņa, un Eirozonas valsts par to tad var vienoties vai arī ne. Uh, Par jūsu konkrēto jautājumu, kādā veidā ESM varētu finansēt e, konkrētas bankas, par e, to mēs runājam banku tiešās kreditēšanas līnijas ietvaros. Šim instrumentam ir paredzēta pavisam konkrēta kritērija, bet tie vēl nav pabeigti, to izstrāde vēl nav pabeigta. Un um, ESM ir jābūt savietojumam ar SRM, bet tam joprojām būs nepieciešams 17 eirozonas valstu valdību un dažos gadījumos pat parlamentu akcepts. Tātad e, tam nav nepieciešama ESM līguma maina, tam ir nepieciešama valdība vai parlamentu akcepts. Šobrīd e, šis mehānisms vēl nav, bet eh, mēs zinām, kas ir nepieciešams tā izveidai. Un eh, ja tas tiks izveidots, ja banka nonāk eh, finanšu grūtībās, tad kaskāda jau ir paredzama. Vispirms akciju turētājiem tiks prasīts sagrabināt naudu, un ja nepieciešams, tad akciju turētāji tiks tiks nobīdīt no lēmumu pieņemšanas. Patreizajā situācijā mēs šo mehānismu nevaram pieņemt un e, ir jāvienojas par to, kad tas sāks darboties. Bet e, valsts atbalsts komisija ir izstrādājusi tam noteikumus no 1. augusta, un tam būs nepieciešams e, banku kreditoru nosacījumu kopu, kopums. Iespējams, ka būs nepieciešama depozīta izveida. Uh, Un e, tikai tad, ja visas citas iespējas būs izsmeltas, tiks runāts par banku rekapitalizāciju. Tātad ESM ir sava veida pēdējais salmiņš. Aktīvu pārskats un tam sekojošie stresu testi noteikti parādīs e, un uzrādīs tās bankas, kurās ir kapitāla iztrūkums un tas arī būs nākamais būtiskais solis, būtiskais etaps kurā mēs redzēsim, ka ir nepieciešama steidzīga rīcība. Dragie kungs, viesojoties pie jums vakar, apgalvoja, ka šī um, darbība, šis pārskats tiks veikts nākamā gada laikā. Un tad redzēsim, vai vadlīnijas tiešajai banku rekapitalizācijai tiks apstiprināts no 17 eirozonas valdību puses vai nē. Un, kā jau teicu, kā pēdējais salmiņš ESM varētu iedarbināt eh, savu darbību kaskādi, bet eh, šis ESM eh, būs pēdējais salmiņš. Prieksēdētāji. Varbūt, ka mums būs vēl laika pēc tam jautājumu uzdevo, uzdevējai, uzdev, uzdošanai. Klinca kungs. Paldies, Reglinga kungs, par uh, eh, paskaidrojumu. Ļoti labi, ka jūs tik optimistiski pieejat šim jautājumam. Optimisms mums šeit noteikti ir vajadzīgs, jo realitāte daļēji varētu mūs sarūktināt. Divi iepriekšējie runātāji jau pajautāja par nākotnes eh, papildu lomu, kas būtu SM. Eis komentārs. Mēs eh, šeit strādājam pie rezolūcijas ar domu, ka finanšu sektors vairs nebūs nodokļu maksātājs. Un tagad, eh, ja nemainīsim līgumu un ja ES, mums izdosies ESM vismaz uh, daļēji finansēt SRM, uh, tad eh, īsnībā mēs sagrozām sākotnējo mērķi. Tad eh, nevis finanšu sektors, bet eh, nodokļu maksātāji vienā valstī iestājās cits valsts nodokļu maksātāju vietā. Un um, tas. Uh, Par to mēs visai realistiski runājam. Mm, runājot par SRM kolēģiju, tas mums būtu jāprecizē pirms mums būs gatavi rezultāti. Jo, ja mēs sākumā publiskosim rezultātus, neizanalizējot eh, pirms tam situāciju, eh, mums eh, neizdosies attiecīgi atspoguļot deficītus. Tad tas viss nemainot līgumu, es atgādinu, jo tas tik ātri mums neizdosies. SM jūs salīdzinājāt ar SVF un SM lomu ar SVF lomu, bet um, SVF uh, darbojas atšķirīgi, darbojas ar valstīm, kam ir uh, neatkarīga valūta. Tas nozīmē, es, SVF eh, var eh, kādu devalvācijas līdzekli valūtu izmantot, un, un tas tā arī notiek reformu gadējumā. Eh, viss balstās uz valūtas devalvāciju vai gadījumu vairumā, bet um, šeit pie mums tas nav gluži iespējams, un, un līdz ar to salīdzinājums nav īsti korekts. Pēdējais punkts, jūs izteicāties optimistiski par visām valstīm, arī par Grieķiju. Es tikko redzēju Breigela analīzi, tur secinājumi ir pavisam citi. Pat ja uh, proficīts uh, sākotnējs tiks paturēts, pat ja tur ir izaugsme pusprocentu lielumā, uh, tāpat mēs runājam par 170 līdz 175 5% lielu deficītu 2020. gadā. Paldies! Paldies jums! Es jums atbildēšu. Zinu, mani bieži sauc par optimistu, es uh, jau pie tā esmu pieradis. Prezentējot uh, uzskatus uh, par tirgus situāciju pirms 15 mēnešiem, es teicu, ka Uh, viss izskatījās labi un Eiropa uh, kustējās pareizajā virzienā un ka mums izdosies. Un toreiz cilvēki man nenoticēja, bet šeit eh, domāju, laiks ir parādījis, ka man bija taisnība. Un nevajag vienmēr ticēt medijam. Par otro komentāru. Jā. Runājot par banku savienību, mūsu mērķis ir uh, atslogot nodokļu maksātāju turpmāk. Tā kā glābšana arī jāredz šajā gaismā un tai jābūt noderīgai. Es neteicu, ka ESM jāpalīdz uh, SRM. Es vienkārši atbildēju uz jautājumu. Es, te, es neteicu, ka mums būs uh, nepieciešamas izmaiņas līgumā. Un es teicu, ka mums ir pieredze ASV. ASV ir uh, piemēri. Daudzas bankas ASV tika slaktas un nodokļu maksātāju nauda nebija nepieciešama. Bet tāpat ir noderīga lieta šis rezerves plāns, lai dotu bankām garantiju. Un, turklāt, netkarīgi no mm, šis pakotnes, no tā, no kurienes uh, nāks pakotnē SRM, eh, par to nemaksās nodokļu maksātāji, bet gan mūsu eh, SRF, mūsu fonds. Līdz ar to mm, tas būtu tāds pasākums uz laiku, un nodokļu maksātājs nemaksātu, bet es nezinu, eh, kāda tieši loma šeit būtu SRM. Turklāt pareizi teicāt, ka stresa testiem ir būtiska loma, lai saprastu situāciju, un mums tad darbi būtu jāveic paralēli. Jūs teicāt, ka nevajadzēja, nevajadzēja salīdzināt ar SVF mūsu situāciju, bet šeit es nepiekrītu. Jā, SVF programmas izmanto valūtas kursu kā pielāgošanās instrumentu, tas nav iespējams eiro valstīm, protams, bet ko mēs redzam Eirozonā pēdējo gadu laikā. Mēs izmantojam ekvivalentus instrumentus, lai sasniegtu līdzīgus rezultātus. Jūs esat redzējuši Grieķijā, Portugālē, Spānijā, Īrijā, arī citās valstīs, kas bija, kur bija cita valūta, nevis eiro, ka likmes tiek samazinātas, lai sasniegtu efektu, kas līdzīgs devalvācijas efektam, un to mēs esam redzējuši arī Latvijā, bet tagad tas darbojas Grieķijā, Portugālē un Īrijā, un uh, šo valstu konkurētspēja ļoti ātri uzlabojas. Gandrīz uh, tāpat, it kā ja mums būtu pieejams uh, šis valūtas kursa instruments, turklāt man nav jāiet un jālūdz uh, līdzekļi ECB. Uh, man ir tirgi. Uh, šeit es apstāšos. Wolf atvaino, bet tu ilgi jautāji. Un līdz ar to mums nav laika atbildēm. No EKR tagad, lūdzu. Fordas kundze, paldies, ka precizējāt zināmas lietas. Jūs teicāt, ka ESM nepalīdzēs SRM, bet iespējams notiks tieši banku kapitalizācija, ja dalība valstis atbalstīs, bet tikai sadalots logus attiecīgi starp um, BRRD un uh, ievērojot valstu noteikumus. Tātad jautājums, ja mēs uh, tagad tiešām mainītu līgumu un ja tiktu dotas garantijas uh, par SRF, par fondu un tā mehānismu. Kas notiktu ar valsti, kas nav šo 17 skaitā, bet kas tomēr piedalās SRM? Bet valstis, kas vēlas piedalīties SRM, bet kas nav Eirozonā šobrīd. Jā. Jautājums ir ļoti svarīgs bet par to pagaidām netika oficiāli runāts. Jautājums aizvien biežāk parādās. Arī neformālā ekofin, neformālās ekofin padomas ietvaros Viļņā tas uh, parādījies, bet, um, ja mēs vēlētos ESM, uh, Uh, kā palīgu uh, SRM būtu jāmaina līgums, kas teica, līdz ar to par to daudz nedomās šobrīd. Līdz ar to nerodas arī tik tieši šis jautājums, ko darīsim ar valsti, kas nav Eirozonā. Uh, risinājums gan ir jāatrod, salīdzinot ar ASV, bet arī vienkārši tas ir loģiski, mums jānodrošina finanšu rezerves plāns, un mums um, mm, ir nepieciešama uzraudzība SRM aktivitātēm un, kā teikts, darbības garantijas rezerves plāns. Es nezinu, kurš to nodrošinās, pagaidām par to netika runāts, bet ir pienācis laiks sākt par to runāt noteikti. Tu gribēji pārjautāt, ko, Viki? Nē, es gribēju piekrist, ka tā tiešām ir gana sarežģīta lieta. Jā, dažas lietas ir sarežģītas. Tā ir um, Svens Gigols tagad zaļo vārdā. Paldies, Rigli, Reglinga kungs, un uh, uh, paldies, ka apmeklējāt mūs šodien un atbildējāt arī rakstiski uz mūsu jautājumiem. Un tās palīdz uh, m, mm, vairāk jums uzticēties. Mēs redzam, uh, Uh, vēlēšanu rezultātus dažādās Eiropas valstīs, arī Vācijā, un mēs redzam, ka anti-eiropeiskas uh, partijas gandrīz ir nokļuvušas parlamentā, nu, pagaidām tas nav noticis, bet uh, mēs tam bijām ļoti tuvu. Mēs redzam, ka tikpat satraucoši vēlēšanu rezultāti ir citās valstīs, un līdz ar to rodas jautājumi ne tikai par ekonomiku un sociālajām lietām, bet pilsoņiem ir jautājumi par demokrātisko kontroli, vai šī kontrole ir parlamentam, vai drīzāk kontrole pārvietojas uz vietām, kur grūti ir veikt kontroli. 2012. gadā Van Rompē kungs mums parlamentā nodrošināja, ka SRM tiks rūpīgi izskatīts parlamentā. Un tad uh, 27. jūnijā tika nosūtīta vēstule, kurā jūs teicāt, eh, ka šādas attiecības ar Eiropas parlamentu eh, šādām attiecībām nevajadzētu ESM mm, pārslogot, kā pagaidām būtu jāatkāpjas. Un eh, šodien jūs atkārtojat, ka pārbaudēm jānotiek ad hoc veidā un neformālā veidā. Uh, par to man gan liela nožāla, jo uh, pie citām iniciatīvām, nu vismaz uh, tīmekļa vietnē, tika norādīt uz parlamenta tiesībām, šeit SM gadījumā pat tādas norādes nav. Līdz ar to jautājums, ja notiks uzklausīšana, vai jūs ievērosiet parlamenta tiesības šajā jomā? Uh, pirmais jautājums. Un otrais jautājums, vai parlamentam būs novērotāju tiesības ESM um, e struktūrās, un vai jūs rakstiski uh, piekrist atbildēt uz jautājumiem, ko mums uzdod vēlētāji. Turklāt man interesē, vai ESM struktūrās notikusi uh, diskusija pēc būtības par parlamenta demokrātisko kontroli. Uh, Mm, šķiet, ka nekādas diskusija nav notikusi, jo viss notiek starpvaldību līmenī. Mm, savukārt divpusēji jūs mums solījāt um, vairāk kompetenci šeit. Mm, ļoti priecāšos par jūsu atbildi. Paldies, Gigolda kungs. Es domāju, ka juridiskā situācija ir pilnīgi skaidra. Es to mēģināju arī pieminēt ievadā. SM nav um, ES iestādi tieši tā kā EFSF. Uh, tas arī ļoti skaidri tika tā iezīmēts, veidojot ESM, un uh, es runāju arī ar um, revīzijas palātas um, pārstāvjiem, vai viņi varētu uzņemties šo kontroli, viņi to izskatīja un teica, nē, nevar. Uh, Viņam arī bija žēl, un viņi ieteica meklēt citu risinājumu. Man arī ir žēl, mm, bet vienkārši mēs te neesam līgumā, Eiropas Savienības līguma ietvaros, un eh, tas, ko jūs devējat par tiesībām, tas Eiropas Savienības līgumā nemaz nav definēts. Bet es esmu šeit un esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Ja sūtīsiet kaut ko rakstiski, tad eh, centīšos atbildēt, protams, um, gat, gatavi arī sniegt eh, gada ziņojumu un eh, auditoru atskaiti. Tā kā ad hoc veidā, neformālā veidā ir iespējams visas problēmas atrisināt, man šķiet. Ja jūs meklēsiet formalizētus ceļus, jums jārunā ar manu politisko struktūru, eh, Eirogrupa, ko, Eirogrupa, ko vada Dezelbloma kungs. Uh, Es te neesmu tiesīgs izteikties, es varu vienkārši norādīt uz juridisko situāciju. Jautājums. Bet vai jūs būtu gatavs to izklāstīt jūsu tīmekļa vietnē? Un otrkārt, vai ESM struktūrās tik runāts par šādām attiecībām ar parlamentu un kāds bija diskusiju iznākums? Atbilde. Jā, mūsu tīmekļa vietnē eh, lielākoties cilvēki ar to ļoti apmierināti. Šī lapa ir gana detalizēta, un mēs varam to papildināt ar šo punktu. Šķiet, ka tur arī parādījusies informācija par to, ka šodien viesojos šeit pie jums. Un tur arī ir norāde uz uh, to, ka strīmēts tiek šis pasākums, tā kā cilvēki dzīvē arī var klausīties par diskusijām esam. Nē, tādas nav notikušas. Mēs esam krīzes apstākļos, daudz tiek diskutēts par citām lietām, bet ministri apzinās šo situāciju. Es ar Daisnblumu par to esmu runājis. Uh, es, viņš zina, ka, ka es viesojos šodien pie jums. Viņam ir šī informācija bet nebija runas par to, cik detalizēti man būtu jāatbild uz šiem jautājumiem. Esmu pārliecināts, ka ministri uzskata, ka attiecībām jābū, jāpaliek ad hoc neformālā līmenī. Paldies! Un, protams, jūs rakstiski atbildējat uz eh, jums nosūtītajiem jautājumiem, kas tika nosūtīti vēl pirms eh, šīs tikšanās. Es no go nevienu neredzu. Nē. Ne. Jurgens, nē, viņam bija jābūt citur. Tad EPP eh, e vienreiz un tad vēlreiz EPP Pablo. Jā, liels paldies, Reglinga kungs, par jūsu teikto par ESM, kā kredīta instrumentu arī struktūrālā izpratnē saistībā ar krīzes noregulējumu mehānismu un fondu. Jūs arī skaidri pateicāt, ka uh, uh, tagadējā līgumā tas nav atļauts, vai tas nozīmē, ka juridiski tagadējā uh, likumdošanas priekšlikumā par uh, vienoto noregulējumu mehānismu mums nav iespējams iekļaut ESM šajā priekšlikumā. Un otrkārt, jūs uh, tātad uh, minējāt, ka ESM varētu būt kā kredītlīnija turpmākajos gados uh, attiecībā uz aktīvu kvalitātes novērtējumiem. Un kas tad notiks pēc tam? Protams, ka tā ir pēdējā instance. Mm, cerams, ka mums to nevajadzēs, bet uh, tas ir vēl viens veids, kā uh, risināt šo jautājumu. Ja jūs raugāties uz fondu, tad aptvērums ir daudz šaurāks nekā ESM, jo uh, šis fonds ir paredzēts noregulējumam, nevis rekapitalizācijai, un tāpēc eh, šī saikne ar Bēlina sistēmu ir ļoti svarīga. Un man ir jautājums, kas ar to ir saistīts. BRRD, eh, tur 2018. Eh, gads varētu būt ieviešana, parlaments prasa 2016. gadu, un SRM tas ir 15. gada janvārs. Vai tas funkcionēs šie dažādie ieviešanas datumi, jo tas rada lielu samulsumu? On your first question. Um... Par jūsu pirmo jautājumu. Es nevaru jums teikt, ko jums iekļaut vai neiekļaut savās rezolūcijās, bet es domāju, ka jums ir uh, skaidri jāapzinās, kādi ir uh, juridiskie un gal galā arī politiskie šķēršļi zināmām idejām, kas tiek apspriestas. Un es vienkārši to gribēju skaidri pateikt, lai tur nebūtu nekāda ilūzija. Šie atšķirīgie datumi tiešām rada sajukumu tirgū. Protams, cilvēki sāk uh, saprast, uh, kā tas ir paredzēts un kāpēc, bet tas pilnīgi noteikti ir radījis zinām sajukumu. Kas attiec uz ESM lomu, gadījumā, ja mēs saņemsim uh, Uh, galīgo uh, atbalstu banku rekapitalizācijas instrumentam, tas varbūt uh, nebūs tik būtisks, jo valsts atbalsta noteikumi, ko pieņem komisija, jau paredz Bēlin izmantošanu pirms rekapitalizācija varētu notikt bankām. Bet šeit, protams, ir zināms sajukums. Well, have... Vai jūs, ka Tātad mēs kā līdzlikumdevējs esam iesaistīti šajās sarunās. Vai jums ir kāds padoms mums par ieviešanas datumu? Um, make it as easy as possible. Uh, Padariet to pēc iespējas vieglāku. Tas tāds ļoti vispārīgs padoms. Es zinu, ka te ir dažādi ierobežojumi, arī dažādi viedokļi dažādās dalība valstīs, un uh, nav vienkārši to visu apkopot. Bet, ja. Uh, nav iespējams uh, šo situāciju uzlabot, tad ir uh, svarīgi to labi izskaidrot tirgiem un investoriem. Labi, tad mēs centīsimies uh, pēc iespējas vairāk satuvināt šos datums. Vismaz tāds ir mans secinājums, ka tas būtu vēlams pēc mūsu secinājums, pēc jūs teiks tā. Tagad Pablo lūdzu. Paldies, Šerona. Reglinga kungs. Es eh, tiešām esmu priecīgs, ka šodien esat ieradies. Paldies jums par to. Es gribētu kaut ko pateikt par tiešo rekapitalizāciju. Jūs teicāt, ka tas ir tāds kā pēdējais līdzeklis, bet man tur ir bāžas. Vai jūs kādreiz neteicāt, ka tiešā rekapitalizācija ar ESM starpniecību um, prasītu uh, trīsreiz vairāk kapitāla nekā valsts atbalsts? Uh, un tas arī ir vadlīnijās par tiešo rekapitalizāciju, kuras jūs paši nesen publicējāt. Un es gribēju pajautāt, no kurienes jūs ņēmāt šo skaitli trīsreiz vairāk kapitāla, ja notiek tiešā rekapitalizācija uh, salīdzinājumā ar gadījumu, ja to sniegtu dalībvalsts. Yes, right. Jā, jums ir taisnība. Tas nav minēts vadlīnijās, bet Tā ir tā informācija, kur esam savākuši neformālos kontaktos ar reitinga aģentūrām. Kā jūs zināt, EFSF uh, pirms trim gadiem un e SM uh, pēdējā laikā mēs vienmēr esam uh, centušies panākt labākos reitingus. Mm, nesen EFSF bija 3A reitings, tas ir samazināts, jo samazinājās reitings dalībvalstīm, bet uh, Mēs esam 3A vai 2A plus ESM gadījumā, un tas ir svarīgi, lai būtu nodrošināt pēc iespējas plašāku investoru klāstu. Un uh, tirgu investori nebūtu gatavi investēt, ja mums nebūtu laba reitinga. Un no kontaktiem ar reitinga aģentūrām zinām, ka uh, viņi uzskata, ka investīcijas banku kapitālā ir daudz riskantākas uh, nekā makroekonomisko pielāgojumu aizdomu sniegšanu valdībām. Un uh, tur arī tad tika teikts, ka tas ir apmēram trīs reizes lielāks kapitāls, kas ir vajadzīgs, uh, ja ir jāinvestē uh, bankas pamatkapitālā. Uh, Un tas arī ir tas pamats. Eirogrupas ministri to pilnībā apzinās, jo es viņus par to informēju, un tas ir viens iemesls, kāpēc vienā no um, noteikumiem uh, par rekapitalizāciju ir 60 miljārdu eiro griesti minēta. Tur arī ir vairāk iemesli, bet viens no svarīgākiem iemesliem ir tieši šis fakts, ka 60 miljārdi eiro atņemtu 180 eh, miljārdus no šīs 500 eh, miljārdu aizdevumu kapacitātes ESM. Un, eh, protams, galvenais ir ESM sniegt aizdevumus dalību valstīm, un tāpēc ir jāuzliek griesti šiem te apjomam, kas var tikt paredzēts tiešai banku rekapitalizācijai. Protams, jāņem vērā tas, ka Uh, naudas vajadzēs trīsreiz vairāk, un tas ir uh, tieši izriet no diskusijām ar rēķinu aģentūrām. Paldies! Right. Uh, Labi, liels paldies! Nākamais runātājs ir no sociāldemokrātiem Antolīns Lūdzu. Eh, Jā, paldies! Es arī gribētu runāt par Eiropas parlamenta lomu. Uh, par līgumiem un par programmu termiņiem. Jūs teicāt, ka stabilitātes mehānisms nav Eiropas institūcija. Nē, tā nav kopienas institūcija, bet tā ir Eiropas institūcija. Un tās mērķis ir nodrošināt Eirozonas stabilitāti. Un tas viss ietilpst Eiropas ekonomikas un monetārajā savienībā, un parlamentam ir uh, kompetence Eh, kontrolēt, lai eh, šī savienība darbotos patērētāju interesēs, un mums šeit ir zinām loma spēlējama. Un Eiropas stabilitātes mehānismā arī mums ir savu lomu spēlējumu. Otrakārt, tas ir drošības tīkls. Drošības tīkls ir uh, paredzēts, lai atbalstītu tās valsts, kurām ir problēmas ar stabilitāti. Bet arī runājot par tām valstīm, uh, kam nav stabilitātes problēmas, bet uh, citas problēmas tās arī var uh, saņemt atbalstu. Un tagad varbūt uh, varētu grozīt 19. pantu, bet varbūt būtu vajadzīgs mainīt līgumu, lai atvieglotu finansējumu, lai varētu būt šis noregulējuma mehānisms. Un ja tad uh, tiešo finanšu institūciju rekapitalizāciju varētu veikt, uh, Uh, izmantojot 19. pantu, kāpēc tad nevarētu atbalstīt fondus, jo tā ir tā pati loģika 19. pantā. Un tad jautājums, nākamais jautājums. Spānija ir noslēgusi vienošanos, uh, kā saprašanās memorandu, un uh, tad ir jautājums, vai tas automātiski beigsies, vai tam ir jāpiekrīt abām pusēm. I fully agree with you that Es pilnībā jums piekrītu. Eiropas uh, stabilitātes mehānisms ir Eiropas institūcija, bet uh, juridiski tā nav Eiropas Savienības institūcija. Jā, tam ir arī zināmas sekas uz uh, eh, ietekmu uz mūsu attiecībām. Jūs jautājāt, kāpēc ESM kredītlīnijas jeb atbalsta loma uh, nevar eh, tikt noteikta 19. pāntā ESM līgumā. Mūsu juristi ir nonākuši pie secinājuma, ka tas nav uh, iespējams, tāpēc, ka tas ir pārāk tālu no sākotnējā ESM mērķa. Tad būtu jāmaina šis līgums. Bet, kā jau agrāk minēju, šīs debates. Uh, ir nesen sākušās, tās vēl nav pārāk tālu tikušas, citiem juristiem varētu būt citi secinājumi, bet tā ir tā analīze, kas mums ir pieejama. Par Spāniju 100 miljārdu eiro. Uh, Spānijas banku rekapitalizācijā šis lēmums tika pieņemts pagājušajā gadu un tas beigsies līdz gada beigām. Spānija ir zinām summu pieņēmusi un Spānijas valdība ir paziņojusi publiski, ka viņi negatavojas uh, ņemt vairāk naudas no šī uh, piedāvājuma papildus šiem 48,5 miljārdiem. Un es arī nedomāju, ka mums būs līdz gada beigām vēl pieprasījumi pēc papildus finansējuma, nebūs arī pieprasījumi um, pagarināt šo programmu. Es atvainojos 41,3 miljārdi, tā tad bija runa par to. Uh, no. Vai jūs gribat pārjautāt vēl kaut ko? Nē, tagad Petrs Simons no sociāldemokrātiem. Jā, paldies, Reglinga kungs. Mēs jau agrāk, tad, kad runājam par ESM, teicām, ka labprātāk uh, gribētu to visu kopienas ietveros, un šodienas pasākums tas pierāda, kādas saks tam ir. Gīgaldkungs jums uzdeva pareizos uh, uh jautājums, un jūs no sava viedokļa, protams, atbildējāt ļoti pareizi, bet tas mūs nevar apmierināt. Uh, Un, ja mēs domājam, kas ir paredzēts tālāk, mēs runājam par noregulējumu fondu, par noregulējumu iestādi, atkal ir tie paši jautājumi par demokrātisko kontroli. Šeit mums bija ļoti interesanta vizionāra a, uh, saruna ar komisāru Barnjē, kur tad šīs iestādes atrastos, un tad viņš uh, personīgi, nevis komisijas vārdā, bet tā a, uh, personīgi vienkārši teica m, mm, tādā vīziju a, izskatā, ka ja varētu domāt uh, par uh, to, ka varētu pārņemt noregulējumu funkcijas, uh, un to varētu darīt ASM. Tātad, kā varētu galu galā ilgtermiņā domāt par noregulējumu iestāžu fondu funkciju apvienošanu ar ESM funkcijām. Protams, tur būs vajadzīgas daudzas līguma izmaiņas. ESM līgumā es zinu, ka uh, šorīt jūs nevarat izteikties savas politiskās iestādes vārdā, kā jūs to iepriekš apzīmējāt, jo jums ir zinām noteikumi un uzstādījumi, bet tīri no jūsu funkcijām šodien, vai jūs varētu tā tad iedomāties, ka um, varētu tādu ceļu iet, kā Barņē kungs iezīmēja. Nu, jā, jo man šāds ceļš liktos diezgan pieņemam. Es patiesībā nezināju, ka Barņē kungam bija šīs personīgais viedoklis. Tas ir ļoti interesants, bet eh, dzirdēju arī no citiem, ka šāds viedoklis pastāv arī citās aprindās. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka. Uh, es neredzu ESM nekādas sinerģijas, ja mēs uzņemtos šo lomu. Tā loma, kas mums tagad ir, ir dažādi veidi finansējumi, e SVF tipu operācijas, eh, un eh, tas mums eh, rada pietiekam daudz darba. Uh, Un eh, tiešā banku rekapitalizācija jau ir nedaudz cita darbības joma un būtu jāpieņem eh, jauni cilvēki darbā, lai tiešām uzraudzītu banku restruktūrizāciju un noregulējums atkal būtu cita darbības joma. Tātad šeit nav nekāda sinerģijas efektu. Ja jūs eh, prasāt manu personīgo viedokli par ilgtermiņu perspektīvu, tad, kā jau agrāk minēju, es uh, domāju, ka ESM kļūs par Eiropas institūciju, tas varētu aizņemt apmēram desmit gadus vai tam līdzīgi, bet tas ir mans personīgais ilgtermiņa redzējums. Un tad mums būtu vajadzīga atsevišķa ES iestāde banku noregulējumam. Uh, un arī banku uzraudzībai, kā jūs zināt, tad ECB vienmēr saka, ka viņi neaugst uzņemties šo lomu, viņu labprāt redzētu Eiropas līmenī atsevišķi institūcija, kas to darītu, bet viņi saprot, ka tas īstermiņā nav iespējams, un tāpēc viņi to tagad uzņēmas. Bet tīrāks risinājums būtu radīt Eiropas Unības institūcijas šīm dažādajām funkcijām. Es domāju, ka tas ir pats labākais, skaidrākais risinājums, un tad, protams, ir jautājums, kā pie tā nokļūt. Un tad, eh, jā, tagad ECB uzņem šo lomu, bet ESM šobrīd nav gatavs uzņemties šīs papildus lomas. Uh, runājot par to, kā nonākt no viena punkta uz otru, tad eh, mums ir jāņem vērā īrijas atbild, ka vienkārši ir jāsāk doties pa šo ceļu. Bet um, es jau apsolīju, ka, piemēram, Elīze varēs uzdot papildus jautājumus, bet tagad vārds Teodorosam. Paldies! Es vēlētos. Uh, uzdot jautājumu par konkrētu jautājumu. Dzirdēju, ka Grieķijas gadījumā daudz kas ir sasniegts, un tomēr pirms pāris dienām lielākais Grieķijas eksportētājs pārcēla savu sēdekli, nolēma pārcelt savu sēdekli no Grieķijas uz Beļģiju. Mēs runājam par kompāniju, kur atbild par 15% Grieķijas eksporta apjoma un vienlaicīgi jautāti, kāpēc viņi apgalvoja, ka Grieķijā nav iespējams finansēt e, šo darbību, jo procentu likmes ir par 4% punktiem augstākas nekā Vācijā. Un, piemēram, šā gada pirmajos sešos mēnešos uh, finansējuma trūkums privātajā sektorā ir samazinājis veselu virkni tautsarniecības nozaru aktivitāšu. Un 50% no Grieķijas IKP daļai tika finansēts ar dažādu ESA un ESM un vienlaicīgi Grieķijas privātais sektors cieš no proc milzīgajām procentu likmēm, un šis jautājums ir nopietns, jo jūs nevariet eh, vadīt uzņēmumu, ja procentu likmes aizņēmumiem ir 10%. Šobrīd Grieķijā ir 4 miljoni bezdarbnieku, 28% no darbspējīgajiem iedzīvotājiem. Kā viņiem atrast darbu privātajā sektorā, ja procentu likums ir 10%? Reglinkungs. Es e, varbūt mēģināšu būt ļoti uzmanīgs, mēģinot e, savietot kopā agrīno progresu, ko uzrāda finanšu tirgi un to, ko iedzīvotāji jūt un kā viņi jūtās. Un jāsaka, ka šeit ir zināma laika nobīde, nobīde laikā, un tas ir pilnīgi normāli. Agrīnie indikātori, kuri rāda, ka ekonomika atvesaļojās, tie ir struktūrālo reformu rezultātā radušies, un diemžēl, tiešām diemžēl, bet tāda ir ekonomikas vēsture pēdējo 200 gadu laikā, ka uh, brīdī, kad ekonomika sāk atvesaļoties, līdz brīdim, kamēr to sajūta iedzīvotāji, ir laika nobrīde. Un tas pats ir arī Grieķijā. Kā jau es teicu, Grieķijā struktūrālās reformas uzsākās vēlāk nekā citās ESFS aizņēmumu valstīs, un arī Grieķija bija dziļākā krīzes bedrēja vēlaties, un tāpēc arī atvesaļošanās process ir sāpīgāks. Bet konkurētspēja ir saregulējusies, arī cenas ir normalizējušās, bet, kā jau teicu, ekonomikas elastība nav tik eh, laba kā, piemēram, īrijā, un līdz ar to eh, ekonomikas stabilizēšanās ir stājusies. Piemēr, sākusies, piemēram, Grieķijā gan eh, cikliskās izmaiņas, gan arī struktūrālās izmaiņas ir būtiskas. Bet eh, progress fiskālās konsolidācijas jomā ir jūtams. Piemēram, Grieķijā 8. un 9. gadā fiskālais deficīts bija 50% no IKP, un, protams, ka uh, reformām bija jābūt drastiskām. Tās arī bija drastiskas bet jāsaka, ka privātajiem finansētājiem uzticēšanās Grieķijai un valdības rīcībai nav vēl tik augstā līmenī, kā to vēlētos redzēt mēs. Un ja e, Grieķijas valdība varētu sniegt lielāku atbalstu uzņēmumiem, tas ļaut uzņēmumiem sasniegt tāds likviditātes līmeņus, kas ļaut tiem aizņemties jau uz citiem procentiem. Jā, Grieķija ir vissmagākais gadījums, un otrajā šā gada ceturksnī bija redzams stabilitātes iezīmes, bet ir eh, tikai un vienīgi godīgi apgalvot, ka bez eh, SVF un ESM finansējuma šīm reformām būtu jābūt vēl dramatiskākām un sadistiskākām. Eh, protams, šīs reformas būs jāinst, jāīsteno, bet šobrīd tas notiek daudzu gadu garumā un nevis, ka tas notiktu vienā brīdī un uzreiz bet eh, mans jautājums eh, turpina Skikelakis kungs. Šobrīd ir nelīdzsvarotība starp valsts sektora un privātā sektora darbību Grieķijā, jo šobrīd 99% no bezdarbniekiem ir radušies privātā sektora darbības pārtraukšanās darb rezultātā jo privātais sektors, no kura tiek prasīts, lai tas eh, daudz ko darītu un daudzreiz ciestu, šobrīd visvairāk arī cieši no bezdarba. Reglinkungs. Trojka šobrīd uzrauga šī noregulējuma programmu un, eh, protams, mēs vēlamies redzēt, lai privātais sektors vairāk attīstītos Grieķijā, bet jāsaka, ka publiskais sektors Grieķijā ir būtiski samazinājies, un privātajam sektoram, sektoram parādās niša e, radīt darba vietas un veiksmīgi ekonomiski darboties. Reformu pārskats dažādās dalību valstīs, ko ir veikusi SAO šobrīd eh, Grieķija ir pirmajā vietā reformu daudzumu un apjomu ziņā. Tas mūsos vieš cerību, jo tas nozīmē, ka nākotnē rezultāti būs, bet, eh, protams, tas ir zināms visiem. Sākuma etapos fiskālā pieregulējuma un struktūrālu reformu sloks gulstās uz iedzīvotāju pleciem. Uh, Grieķija bija e, ļoti smagā situācijā pirms četriem gadiem, bet īstenoto reformu rezultātā, un kā jau teicu, tas parādās arī SAO pētījumā, Grieķija ir uz pareizā ceļa. Diemžēl Klinskungs ir jau atstājis šo zāli, un jau Viļņā viņš mums uzdeva jautājumu, vai Grieķija tiešām ir uz reformu ceļa. Jā, ir jautājums, vai iedzīvotāji ir gatavi gaidīt ilgi. Priekšsēdētāji, Elīzai vārds lūdzu. Paldies! Es vēlētos atgriezties e, pie jautājuma, kas šeit jau izskanēja, proti nosacītība ESM, kāda būs nosacījuma banku rekapitalizācijai. Es jau sapratu jūsu atbildi, ka būs ļoti daudz valsts par valsts palīdzības tā saucamo bail-in, un tad ESM palīdzēs banku rekapitalizācijā. Bet kad šis noregulējuma fonds tiks piemērots, šeit jau Sančes eh, kungs pieminēja. Jūs teicāt, eh, ka jūs nevariet papildināt šo fondu, jo tam ir nepieciešams izmaiņas ESM līgumā. Mans jautājums, kurā brīdī un kādā veidā ESM iesaistīsies rekapitalizācijas procesā, sadarbojoties ar šo noregulējumu fondu, uh, kāda būs kritērija, tātad es nesapratu, kurā brīdī un kādā veidā ESM iestāsies noregulējuma fonda rī rīcībā. Un otrs jautājums. Izveidojot šo e, vienota uzraudzības mehānismu institūciju, Tas ļaus ESM iesaistīties procesā bez valdību garantijām, bez tās konkrētās valdības garantijas, kurā pārvaldībā banka atrodas. Šobrīd jums ir jādarbo, jāsadarbojās ar valdību uzraudzītājiem, dalību valstu uzraudzītājiem. Bet eh, no nu, jūsu atbildes es sapratu, ka valdības tomēr tiks iesaistītas kā aizņēmumu garants, vai jūs varētu to izskaidrot? Reglinkungs. Atbild uz jūsu pirmo jautājumu. Detaļās jau mēs vēl to visu nezinām. Tā iemesla dēļ Eirozonas finanšu ministri ir lēmuši vēl ne pabeigt vadlīnijas banku tiešajai rekapitalizācijai, jo mēs, protams, nevēlamies, lai šeit būtu zināma stīvēšanās, un tāpēc mēs vēlamies sagaidīt detaļas, lai konkrētāk zinātu, ko un kā. Šobrīd eh, rodas pamazām pārliecība, ka valdībām tiks pieprasīts eh, padarīt bankas maksāt spējīgas, un ESM būs gala instruments. ESM neinvestēs nemaksāt spējīgi, maksāt nespējīgās bankās. Tātad ar citiem līdzekļiem ir jāpanāk banku maksāt spēja, un ESM aizdevums būs 4,5% apmērā un tad, lai arī kāda būtu aizņēmuma līdz tam, vai tie būtu 9% vai kā, to jau mēs varam diskutēt. Bet, kā jau teicu, detaļas par tām vēl notiks vienošanās, un pilnīgi noteikti mēs nevēlamies, lai šeit notiktu konkurences palielināšanās, jo tā ir nodokļu maksādāja nauda. Uh, Šis jautājums tiks atrasināts mē, tuvāko mēnešu laikā. Banku tiešās rekapitalizācijas instruments jūs otrais jautājums. Tātad, ja tiks izmantots pēdējais salmiņš, tad tā būs kapitāla piešķiršana kādai konkrētai bankai, un ja, un tas notiks e, bez valdību garantijas tajā dalību valstī, kurā ir bankas sēdeklis. Tātad eh, valdības garantija šajā gadījumā nebūs nepieciešamā rezultāta garants. My second uh, question. Mans otrais jautājums ir par situāciju mm, valstīm, kur mm, ir stresa apstākļi. Es neesmu tik optimistiska kā jūs, bet es ar lielu interesi uzklausīju jūsu optimistiskos uzskatus. Uh, Vai var secināt no tā, ko teicāt, ka Portugālē nebūs nepieciešama vēl viena glābšanas programma un ka port... attiecībā uz Portugālu varētu tāds pašs pasākums piemērot kā īrijas kadējumam, piesardzības pasākumus, ārējas noteikumus. Un nākamais punkts. Uh, Vai jūs uh, esat salīdzinājuši jūsu darba metodas ar trojkas metodēm, vai jūs ar viņiem esat konsultējušies, vai varbūt metodas var uzlabot? Kā jūs sadarbojaties ar trojku šajā, šajā kontekstā? Reglinga kungs, es uh, ceru, ka tas, ko jūs apzīmējat kā optimismu īstenībā, ir realisms ka tas sevi pierādīs. Un ka, jā, runājot par Portugāli, mums ir rādītāji, kas uh, liecina par progresu. Varbūt iedzīvotāji to neredz, bet uh, runājot par konkrētu spēju, uh, Portugāli šajos stres testos sevi labi parādījusi. Ir labs progress, bet es saprotu, ka varbūt cilvēki to nejūt nākamajā gadā, kad šī sākotnēja programma izbeigsies, kas būs tālāk, es nezinu. Mums atkarīgs no iekšējiem notikumiem, bet arī no ārpolitikas, no citu valstu politikas. Kas notiks ar tirzniecību? Ja tirzniecība sāks strauji attīstīties, tas pilnīgi cits scenārijs, salīdzinot ar scenāriju, kur uh, iestājas lejups līdz globālajai ekonomikā, tā kā katrā gadījumā veici, aicina valstī īstenot reformas arī turpmāk. Ja nepieciešams, nākamgad mēs piemērosim citus instrumentus, bet pagaidām ir vērts nogaidīt un paskatīties attiecības ar trojku. Trojka ir atbildīga par kritēriju noteikšanu, strādājot ar valstīm precīzi pasākumu. Mēs par to neesam atbildīgi. Mēs esam tur, mēs um, sadarbojamies ar trojku, jo mums galu galā jāpasaka, uh, vai tiks piešķirts finansējums vai nē, un uh, kādiem nosacījumiem, bet uh, mēs neko nepielāgojam un mēs nelēmjam par to, uh, kādas struktūrālās reformas jāveic. Mēs pārskatām situāciju šādu un tādu, īpaši runājot par banklietām, jo mums tur ir ekspertīze, bet uh, kritērija, noteikumi par to visu atbild trojka. Labi. Uh, es, Svens un Anija ir uh, tie cilvēki, kas vēl vēlas uzdot jautājumus. Man ir īsi jautājums. Ievadām. Jūs eh, teicāt, ka īrijai bija iespējams 4% atkal ienākt obligāciju tirgu, kas eh, ir interesanti īrijai. Mm, tas ir lētāk īrijai, salīdzinot ar maksājumiem pie IFS aizņēmuma. Kādas tur procentu likmes, kas īrijai ir jāmaksā? Runājot par eh, līdzekļu izcelsmi. Uh, vai šeit var kaut ko salīdzināt, kas šeit tika pielāgots. Mēs mm, lielāko ties runājam par eh, maksājumiem un izmaksām. Jā, kad IFSF tika izveidots pirms trim ar pusgadiem, sākumā tika bija paredzēta papildu premija, lai neizmantotu IFSF, bet ātri no tās atteicās, jo Eirogrupa sapratusi, ka parādu ilgtspējība bija pamatmērķis. Tātad nodevas ir atkarīgas no um, finansējuma izmaksām, no darbības izmaksām īstermiņā mēs varam daudz ko iegūt no tirgus, un līdz ar to mums pagājušajā gadā bija arī negatīvas procentu likmes, tad mums bija divi veidi obligāciju, 25 gadu obligācijas. Tas arī ieplūst aprēķinos, pagadām mēs esam šeit pie pusotra procenta, bet tas vārstās atkarībā no situācijas. Uh, Tas katrā gadījumā ir eh, mazāk nekā īrie maksājus runājot par desmitgādu valdības obligācijām. Tas arī bija gan eh, zemes likmes, bet mūsu finansējums ir uh, labāks. Uh, labāks nekā Spānijai un Grieķijai. Uh, turklāt SVF ņem 3%, Um, mēs savukārt esam lētāki un uh, mūsu opcijas ir daudzveidīgākas. Jā, es atceros, ka uz uh, mums tika izdarīts gan liels spiediens, mums sodiet daudz, lai sasniegtu tik labu rezultātu, kas mums nepārāk patika toreiz. Svens, paldies, Reglinga kungs, man jautājums par Um, parādu panesamību, runājot par Grietiju, bet arī citām programmām, citām valstīm. Var pajautāt, vai šī koncepcija tiešām tiek uh, padarīta par operatīvu koncepciju. Ķīles uh, ekonomikas institūts aprēķina, uh, ka Grieķijai nepieciešami plus 14% IKP 20 gadījumā, ja tiks panākta 20% izaugsme. Uh, ja savukārt šī izaugsme būs 14% apjomā, uh, tāpat ir uh, nepieciešams 10%, vismaz 10% proficīts IKP. Bet nevienā attīstītajā valstī šāds proficīts netika vērots lielāks par 5%. Līdz ar to jājautā par šo aprēķinu mm, patiesumu. Un, un ko no tā var secināt, runājot par kredītiem, kas eh, tikuši piešķirti, runājot par šo parādu panesamības eh, konceptu, eh, runājot par bankrota nosacījumiem un runājot par faktisko situāciju. Grieķijā vēl vairāk ietaupīt nevaram. Var piešķirt uh, Eh, vēl vienu glābšanas paketi var aplikt nodokļiem nekustamo īpašumu, kas eh, izveidojies valstī būma laikos. Un šādi tad šis parāds tiktu samazināts kopumā un panesamība būtu labāka. Ko jūs domājat par šiem risinājumiem? koncepcija un um, šī, šī, šī, šī panesamība kā tāda ir saržģīta lieta. Ekonomiski un tīri teorētiski tam gan grūti pieiet, jo mēs neko daudz nezinām par izaugsmi šajās valstīs nākamo desmit gadu laikā. Uh, Mums grūti paredzēt, kas notiks nākamajā gadā. Līdz ar to runāt par noteiktību prognozēm desmit gadu laikā ir grūti, bet mums kaut kādā veidā tas ir jādara. Es uh, uh, droši vien uh, neteiktu, ka mēs ar šiem pasākumiem vienkārši atliekam bankrotu, valsts bankrotu. Jā, šī e, dabīga neveiksmes ciešana, te arī es būtu gana piesardzīgs. Nē, tad, tad tas, tas nebija tas, ko jūs teicāt. Jūs nerunājat par atlikto pankrotu, labi, bet, bet toties. Mēs ar e, SVF un citām struktūrām runājam uh, par ilgtspējīgumu. Tā ir lieta, kas uh, mums ļoti rūp, un noteikti arī Ķīles Pasaules ekonomikas institūts ar to nodarbojas, ja mēs te runājam par uh, parādu 100-120% IKP apjomā, mm, ja mērķis ir panākt uh, maksimāli 20% no IKP lielu parādu. Tad eh, rodas jautājums par procentu likmēm, kādas ir jāpiemēro. Protams, ir ļoti atšķirīga situācija, ja Grieķijai eh, pašai jāfinansē sa, savs parāds tirgus līmenī, kas ir 10% līmenī vai 6% līmenī, vai arī, ja viņam jāmaksā 30 gadu laikā, bet 1 vai 2% līmenī. Uh, tas uzreiz maina situāciju. Protams, ja procentu likmes ir tik mazas, tad var panest eh, daudz lielāku parādu. Mēs te Japānas piemēru varam izmantot, un mēs Grieķijai cenšamies izveidot Japānas situāciju. Tātad piešķirt lielāku laika posmu un um, um, prasīt mazāk nekā SVF līmenis. Un tā ir viena metode. Mm, tas neteikšu, ka šī metode ir vienīga un pareiza. Un, mm, iespējams, ka 2020. gada Grieķijas eh, deficīts būs 120% no IKP. Es nezinu, vai to var sākt par globālo katastrofu un eh, pēdējo pilienu. Uh, ko eh, mēs varam izdarīt, mēs varam nodrošināt zemākus maksājumu līmeņus, lai eh, palīdzētu valstī sasniegt ilgtspējīgumu gadu laikā. Paldies, un tagad Annī Podimata. Paldies, Šarona. Ļaujiet atgriezties pie svarīgākām lietām. Vispirms uzsveršu ļoti labi, ka ESM mums uh, piedāvā izdevīgus nosacījumus, bet atgriezīšos pie kolēģis Kilakakis uh, teiktā. Jūs pareizi teicāt, uh, Grieķijai tagad jāatgūst konkurētspēja. Tas tā ir. Uh, Ir arī uzlabojumi, bet uzlabojumus neredz pilsoņi šobrīd, jo struktūras reformas prasa laiku, viss prasa laiku. Jāgaida, lai parādītos šī peļņa, lai tā tiktu sadalīta, un sākuma punkts ir vienmēr visgrūtākais. Bet jautājums nav par to, kad mēs varēsim pamanīt šos uzlabojumus. Jautājums ir par to, kā neļaut situācijai vēl pasliktināties. Un ja mums nebūs finansējuma privātiem sektoram, mm, kas eh, privātiem sektoram būs jāatstāv valsts, to jau dara lieli uzņēmumi privātajā sektorā, jo ja valstī nevar atrast finansējumu, uh, tad viņam jāiet citur, un tad situācija gan pasliktinās. Kā teica kolēģis, eh, mēs eh, runājot par privātā sektora lielu uzņēmumiem, runājam par 15% Grieķijas eksporta apjoma. Mums jāpalīdz šiem uzņēmumiem, bet finansējuma nav. Grodas apburtes loks. ar risku pasliktināt situāciju. Pasliktināt vēl eh, salīdzinot ar šodienu. Atbildi. Problēma, ko aprakstāt, ir reāla. Šeit ir divi nopietni elementi Grieķijas pielāgošanās programmā, par ko runā arī Trojka. Viens elements - restruktūrizēt, rekapitalizēt Grieķijas bankas. Mēs ar to jau nodarbojamies Te mums ir eh, IFSF līdzekļi, 50 eh, miljārdi tika piešķirti Grieķijas bankām. Tas ir aizdevums Grieķijas valdībai, un tā ir sastāvdaļa šajā pielāgošanās programmā. Eh, GFSF tagad atrodas šie līdzekļi, lai rekapitalizētu Grieķijas bankas. Ideja, protams, ir tāda, lai šīs bankas atkal kļūtu par finanšu starpniekiem ekonomikā. Tas ir svarīgs solis, lai atgrieztos pie normālākiem finansējuma apstākļiem Grieķijas ekonomikā. Nākamais elements, ko jau pieminēju, pielāgošanās programmas ietvaros Grieķijas valdība at, maksā avans maksājumus. Un, ja tiek maksāti avans maksājumi, uh, tas var eh, nonākt, eh, tas var novest pie strupceļa ekonomikā. Ja uzņēmumiem neizmaksā mm, eh, pilnīgi visu, tad jāņem papildu kredīti. Līdz ar to Grieķijas valdība sākusi maksāt. Šogad jau septiņus miljārdus avans maksājumos ir izmaksājusi, un to viss nebeigsies bet mēs jau vērojam, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ka uh, šīs saistības ir samazinājušās. Un tas nozīmē, ka uzņēmumiem pakalpojumu sniedzējiem Grieķijā būs daudz vieglāk. Tātad šie divi pasākumi palīdzēs uh, bankām atkal uh, piedāvāt kredītus uzņēmumiem un uh, galu galā situācija valstī uzlabosies. Tas tieši runājot par jūsu uh, aprakstīto problēmu. Liels paldies jums, tas bija ļoti noderīgi, turpina priekšsēdētāja. Es ceru, ka jūs biežāk pie mums vie... Vie... viesosieties, jo, protams, um, jūsu darbs ir ļoti svarīgs Eirozonas stabilitātei un uh, Eiropas bankām. Liels paldies jums! Gaidīsim jūs vēl un tiekamies pēcpusdienā!